So, dear colleagues. Dārgie kolēģi, minūte pār deviņiem. Vajadzētu tā kā sākt. Pārslēgsimies uz 12. darba kārtības punktu. Un tas būs pētījums par eh, nākotnes tirsniecības attiecībām starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju pēc eh, Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Un esmu gandrīz, ka mūsu vidū šodien ir profesors Ekhūts. Eh, nu, viņš ir šī pētījuma autors. Un viņš arī, attiecīgi, iepazīstinās mūs ar šī pētījuma rezultātiem. Lūdzu. Paldies! priecājos eh, viesoties jūsu vidū šodien nu, un stādīt jums priekšā pētījumu, ko esmu sagatavojis parlamentam. Eh, pateicos par šo iespēju veikt šo pētījumu un to publicēt um, parlamentu uzdevumā. Nu, tagad to arī nedaudz attiecīgi stādīšu priekšā. Nu, mēģināšu aprobežoties ar, ar svarīgākiem jautājumiem. Visus pētījuma aspektus neizskatīšu, bet varbūt svarīgākie mērķi, kādi man bija padomā, veicot šo pētījumu, domājot par uh, turpmākajām sarunām par Brexit, kas, protams, ir tāds, eh, kā sacīt, jāsaka, kustīgs mērķis, un tieši šo tēlu es arī paturēju prātā. Nu, varbūt ne mērķis, bet uh, patiesībā šāveids ir tas, kas kustās nepārtraukti, sevišķi no Lielbritānijas puses. Un, un zīmīgi, ka pētījums, ko es pabeidzu februārī, jau tagad savā ziņā šķiet uh, eh, novecojis, ņemot vērā patreizējās diskusijas par nākotnes iespējamām tirsniecības attiecībām. Viens no jautājumiem, kam pievērst īpašu uzmanību, bija nu, tāda kā iespējamie modeļi un skatītos tādā kontekstā. Daudz komentētāji apskatījuši šīs nākotnes attiecības no tāda viedokļa vai konteksta, kā, ko tad Briti izvēlēsies kā modeli nākotnē. Un modeļi tiek piesaistīti konkrētām valstīm, ar kurām Eiropas Savienībai ir eh, tiesniecības attiecības, Norvēģijas, Turcijas vai Šveicas un tā tālāk. Un patiesībā jāskatās nedaudz dziļāk pētot šos modeļus. Proti, nešķirības starp uh, tirgus uh, integrācijas paradigmu, kā to varētu saukt, kas ir pamatā attiecības uh, ar Eiropas ekonomiskās zonas valstīm un Šveici un savā ziņā ar Ukrainu. Un otrs puses jāņem vērā tirsniecības uh, liberalizācijas paradigma, kā es to saucu. Un, uh, Nu, pat, faktiski tās tiešām ir divas diezgan atšķirīgas paradigmas, kurām uh, raksturīgi visai atšķirīgi rakstura lielumi, kas jāņem vērā šajā diskusijā. Un, ņemot vērā savas zināšanas un pieredzi, mēģināju vairāk koncentrēties uz tādiem juridiskiem un uh, institucionāliem aspektiem, kāds ir atšķirības starp uh, tirsniecības liberalizāciju un, un, un citiem aspektiem. Un, ņemot vērā pēdējos 20 gadus, uh, Eiropas Savienības vēstures, um, kā ir attīstījusies um, mūsu savienība un starptautiskās tirsniecības attiecības. Nu, jāsaka, ka šī plaisa starp abām šīm paradigmām ir pieaugusi, proti, cik integrēts ir iekšējais Eiropas Savienības tirgus un um, cik ierobežota bijusi tirsniecības uh, liberalizācija. Savā pētījumā es nekomentēju iespējamo ietekmi uz tautsēmniecību, bet katrā ziņā šie ekonomiskie modeļi Nu, tur arī būtu jāņem tomēr vērā atšķirības starp šiem abiem modeļ, modeļiem. Un nu, es tiešām esmu satraucies par to, cik uh, nedroši būs investīcija vide, kāda izveidosies tāda, ja Lielbritānija izstāsies no integrētā tirgus. Nu, īpaši neizjaušos arī ar tarifiem. Man šķiet, ka Brexit uh, diskusijā pārāk daudz tiek runāts par tarifiem, ja sevišķi ņemot vērā muitas unijas jautājumu. Un, protams, tarifi ir svarīgs jautājums, bet nu, atkarībā no nozares un uh, tarifu līmeņiem, un šī, šis nozīmīgums atšķirās. Un tad tiem ir nepieciešama fiziska infrastruktūra un pārbaudas uz robežām, lai šos tarifus varētu efektīvi piemērot, bet tā ir tikai daļa no kopainas, kas um, tiešām ir vēl svarīgāks ekonomiskas, ekonomikas integrācija, ir uh, atšķirības starp beztarifu barjerām un uh, produktu regulāciju. Un, kas attiec tieši uz produktu regulējumu, te ir liels neskatības Brexit kontekstā. Nu, vēlos izcelt savā pētījumā to, cik ir svarīga miedarbība ar citām politikas jomām, ne tikai konkurences politiku, bet arī, piemēram, vīdes politika, patērētāju aizsardzības politika, kas atklāja divi tādi tirgus eh, integrācijas un eh, tirsniecības eh, liberalizācijas modeļi, kas visi atšķiras šajās jomās. Nu, kāda ir pamatjēdziena? Sastapēja mm, atzīšana, piemēram, par to pēc brīža, mm, harmonizācija, pieskaņošanās, mm, nu, tāda lūk bija man pretīmēķi. Nu, kā tad es izprotu atšķirības starp šiem modeļiem un abām paradigmām, to šeit mēģināju atspoguļot, nu, kā, kā saka, neiekrītiet spraugā, tā teikt, spraugā, kas ir starp uh, tirgus integrāciju un tiesniecības liberalizāciju. Un tad par jēdzieniem. Sastapēja atzīšana. Lielbritānija šķiet uh, vēlas, lai, lai tai būtu padziļināts mm, visaptrošs tiesniecības nolīgums. Nu, uh, šeit, nu, šeit no rīta izskanēja ziņas, ka tā varētu varbūt arī kādu laiku palikt muļķis unijā. Ja Domāju par šo visaptvarošo tiesniecības nolīgumu, ņemot vērā to, ka Lielbritānijas regulējums pat labam, protams, pilnībā atbilst Eiropas saimnības tiesībām. Nu, izskatās, ka ne, varētu būt arī iespējams izveidot šo sastopjās atzīšanas sistēmu. Es personīgi domāju, ka to būs izdarīt visai grūti, ņemot vērā tās sarkanās līnijas, kuras ir nospraudusi Lielbritānijas valdība. Jo, nu, domāju par to, kā šī sastapēja atzīšana strādā Eiropas Savienības iekšējā tirgu, un es nerunāju īsti par sastapēja atzīšanu uh, atbilstības novērtējuma um, izpratnē, jo tas ir tikai viens elements no sastapējās atzīšanas kopumā. Un te es runāju par faktisko atzīšanu. Produktu un tirgu regulējums, kā tas strādā Eiropas Savienībā. Un parasti tas notiek harmonizējot tiesību aktus, likumdošanu. Tā kā te nav runa par uh, judikatūru, par eh, tiesu praksi, bet par iekšējām vērtībām, iekšējā tirku, kas nodrošina zinām harmonizācijas līmeni, kas ļauj tātad panākt sastapēju atzīšanu. Nu, ar to roku rokā, protams, iet eh, arī pilnīgi līdzlība Eiropas saimnības eh, juridiskajā sistēmā ar visām no tā iesietošajām sakām. Un arī akadēmiķu, tātad sātiek vidū, ir tāds Nikolais Hidis, profesors, tātad no Oksfordas universitātes, viņš savā blogā raksta par iespēju Kā tad eh, pārvaldīt šo savstarpējo atzīšanu Eiropas Savienības un Lielbritānijas attiecībās? Eh, tāpat arī profesors Edvards Nācis pašs universitātes arī uztur savu blogu, viens no viņiem ir politiskais zinātnieks, otrs ir jurists, un baidos, ka vairāk iestājos jurista viedoklim. Ja Lielbritānija tiešām vēlas izstāties no Eiropas Savienības un Eiropas Savienības uh, tiesas jurisdikcijas, un Eiropas Savienības tiesības uh, vairs nebūs daļa no Lielbritānijas tiesībām, tad būs grūtāk nodrošināt arī ko tādu, kā, piemēram, sastapējā atzīšana. Īsti par pakalpojumiem. Nu, atkal paudīšu tādu pilnīgi personisku viedokli. Bet es uzrošinos eh, salīdzināt iekšā tirgus integrāciju un tirzniecības liberalizāciju pakalpojumu jomā. Un, eh, un tad mēs patiesībā redzam, ka Tā doma, ka varētu panākt starptautisko tirsniecības liberalizāciju ar tādu kā nu, konceptuāli vienotu sistēmu, kas tika izveidota tad, kad eh, tika izveidota PTO caur GATS, tātad eh, kopēja vienošanās tirsniecību un pakalpojumiem, kas mēģina raucīties eh, uz starptautiskiem pakalpojumiem līdzīgi, kā tiek tirgots preces, tātad mēģina novērst šķēršļus, uh, piekļuvu tirgumu uzlabot, nediskrimināciju nodrošināt. Nu, es personīgi domāju, ka šis projekts ir izgāzies. Un tas ir ciets neveiksmi PTO, un pat uh, vislabākajos brīvas izniecības nolīgumos, ko Eiropas Savienība ir noslēgusi, patiesībā par uh, patiesu pakalpojumu tirsniecības liberalizāciju īstenot nevar. Starptautiski šī joma ir nedaudz atvērtāka kļuvusi, bet uh, tas, nu, to nevar teikt, ka tas ir pamatā. Uh, tirsniecības eh, liberalizācijas eh, starpējo nolīgumiem rezultāts. Tas vairāk ir tāds kā nozares eh, fenomens, vai tas ir noticis pateicoties izmaiņām vietējā likumdošanā un vienpusējiem tirgus, vienpusējiem tirgus atvēršanai. Lūk, tā kā brīvs tirsniecības nolīgums, nu īsti nezinu, ko tas varētu mm, pakalpojumu jomā nodrošināt. Tālāk brīva persona pārvietošanās. Nu, daži īsti komentāri par šo jautājumu. Nu, es domāju, ka brīvo personu pārvietošanos nu nevarētu traktēt kā pilnu tādu, tādu tīru migrācijas politikas aspektu atrauti no, no ekonomikas. Nu, parasti tas eh, sekmē tirgus integrācijas mums Eiropas Savienībā, tas tā ir bijis. Tas notiek eh, nu, daudzveidīgi. Arī no politiskā viedokļa raugoties, protams, ļaujot personām eh, brīvi pārvietoties. Um, Nu, tas eh, savā ziņā kompensē tirgus atvēršanu, dodot iespēju cilvēkiem strādāt citviet. Esmu jurists, nākamie divi aspekti man šeit īpaši svarīgi līdz ar to. Startautiskā tirsniecības liberalizācija darbojas caur noliegumiem, kas pilnībā ir eh, sapņojis tātad starptautiskajās tiesībās. Un nu, tie ir starptautiskie noliegumi, kurus bieži vien eh, neatzīst kā, kā tāds, kuriem ietekmi uz uh, šīm institūcijām, kas bieži uzsvērš, ka starptautiskajiem tirsniecības nolīgumiem nevajadzētu būt um, tieši ietekmēji uz Eiropas saimnības juridisko sistēmu. Un nu, nav tā, ka es uh, šādam politikas uzstādījumam alaši piekristu, bet uh, nu, tas ir tāds politikas uzstādījums, ko atbalsta ne tikai Eiropas saimnība, bet arī citi. Nu, Prasīt Eiropas saimnības tiesības, uh, starptautiskām tiesībām nevar. Jāņem vērā, ka Eiropas saimnības tiesības ir daļa, daļa no pašmāja tiesībām. Nu, teiks, protams, eh, izceļ pats savu arodu, tā teikt, bet eh, nu, tā ir tāda neredzamā eh, tirsniecības un ekonomikas integrācijas puse, par ko mēs nereti aizmirstam. Tas, ka integrācija ir reāla, daļēji tā, tādēļ, ka šīs tiesības iestrādātas pašmāju tiesībās, kas dod tiesību, tad līdz to iespējas, ja kuram tirgotājiem vai uzņēmumam caur tiesām panākt šo tiesību efektīvu ievērošanu. Nu, tā, protams, jārunā par Eiropas Savienības eh, tiesas eh, jurisdikciju. Nu, šī tiesa, šī, šai tiesai var piekļūt katrā ziņā vismaz caur pašmāju tiesām. Un sabiedriskā kontekstā PTO, es te panelis, nu, to patiesībā ir uh, eh, ielenkuši amerikāņi, kur atsakās uh, šajā mm, panelī nozīmēt jaunus uh, kandidātus. Un, Un uh, brīvās tirdzniecības aspekti, ko vēlas panākt Eiropas saimnība, tā īsti nestrādā līdz ar to. Es katrā ziņā neesmu dzirdējis, ka kāda lieta būtu izlemta par labu brīvās tirdzniecības nolīgumu tātad uh, aspektiem. Nu, es jau pieminēju šīs pavadu politikas tam pār, pārlekšu pārlēku nav daudz. Daži vārdi par institūcijām un aģentūrām. Nu, šeit atkal jāsaka, ka tirgus integrācijas uh, paradigma, tā tirgus integrācija, kas mums ir Eiropas Savienībā, uh, aizvien attālinās no starptautiskās tirsniecības liberalizācijas. Tiek radīts dažādas aģentūras, kuras iegūst eh, būtisku regulatīvu tādu funkciju, un līdz ar to mēs Eiropas Savienībā vairāk pie to tuvojamies sistēmai, ko varētu sākot tādu kā izpildu federālismu, kur eh, federālā līmenī tāpat eh, figurē diezgan ievērojama izpildu vara, un grūti saprast, kā ne Eiropas Savienības dalība valsts vai kļūt par daļu no šīs mm, sistēmas. Um, Un, katrā ziņā, kur tu izstāvoties, kā tas varētu notikt, eh, nekļūstot par Eiropas Savienības juridiskā satvara sastāvdē. Visbeidzot, ciņāmā neesmu iekļāvis šo tēzi, proti, um, muitas partnerība, kas um, figurēja ziņās pēdējās nedēļās, jo nu, februārī neizskatījās, ka šī ideja varētu piedzīvot veiksmi, bet nu, tagad izskatās, ka diskusijās Lielbritānijas valdībā tā kļūst par tādu um, centrālo strīdābolu. Nu, šeit nu, gan izskanēja doma, ka tas viss ir apstājies, bet nu, daži vārdi par muitas eh, partnerībām, ko komentētāji varbūt īpaši nav spēlējuši pagaidā. Šis apzīmējums muitas partnerība nu, rada iespēju, ka tas ir kas līdzīgs muitas unijai, mēs savienībai, bet uh, domājot par to, kā šīs partnerības strādā, kā tās ir iecerētas, nu, patiesībā tas kļūst par tādu kā savu veidu brīvas izniecības nolīgumu, jo Lielbritānija. Ja vēlētos, lai tā būtu pilnvaras eh, izstrādāt savu neatkarīgu tirsniecības politiku, un līdz ar to tā varētu pats slēgt brīvas tirsniecības nolīgumus ar citām valstīm visā pasaulē. Un līdz ar to šie kolektīvie tarifi no Eiropas Savienības puses var cerēt strādāt, es neesmu drošs, bet ja pat es nostrādātu, Eiropas Savienība tik un tā uzstātu uz izcelsmes eh, normām, kas būtu jātiecina uz tirsniecību starp eh, Eiropas Savienību un, Eiro un Lielbritāniju. Pretējā gadījumā Lielbritānija varētu noslēgt piemēram tirsniecības nolīgumu, kas pieļautu uh, Uh, mašīnu sastāvdaļu importu bez tarifiem, un līdz ar to uh, tas sekmētu investīcijas uh, autobūvē Lielbritānijā. Un, ja Lielbritānijas automobīļi varētu gūt brīvu piekļuvi Eiropas saimnes tirgumu, tad viņiem dot attiecīgi konkurences priekšrocības. Nu, tas ir, lūk, brīvsaimniecības nolīgums, un es neredzu, ko šādas muitas partnerības attiecības tam varētu pievienot. Un tad neliela analīze attiecībā uz to, kas varētu notikt ar uh, tirdzniecības nolīgumiem, ko Eiropas Savienība ir noslēgusi, bet nu, šo aspektu varbūt atstāšu vēlākam uh, laikam diskusijām un atvainojos, ka nedaudz pārsniedz vēl tādu laiku. Paldies! Liels paldies! Tagad mūsu rīcībā ir 25 minūtes jautājumiem un atbildēm. Open now the request floor and who is the first? Un kurš vēlas uzstāties kā pirmais? Davids Kempels. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es vienkārši gribēju papildināt profesoru sacīto. Uh, tiešām tas ir ļoti informatīvs ziņojums. Paldies par to. Man šķiet, ka tas, kādā situācijā esam, nav mainījies, tai ziņā, ka no Lielbritānijas viedokļa Um, galvenais būtu brīvās tirniecības nolīgums, uh, ko es varētu dēvēt par uh, um, superkanādu vai CETA. Es ierosināju 7. martā, lai mēs uh, iestājāmies par nulles tarifiem precēm, un pat laban Kanāda un Jaunzēlāda nedabūtu 100% tarifu brīvu piekļuvu un otrais plus ir uh, attiecībās pakalpojumiem. Mums piedāvāja plus plus, uh, un tas ir ļoti labi, labs pamats doties tālāk. Un Barņie kungs uh, Brexit debašu kuluārijas teica, ka jūs pieņemāt lēmumu doties prom no Eiropas Savienības vienoto tirgu un muitas savienību, un mēs to ņemam vērā. Tāda ir nostāja. Uh, Es domāju, ka muitas savienība nav gluži spēlētāji. Un tā ar vienu ir kaut arī turpinās spēles. Vestminsterā iespējams iespējam zināt, kāda ir šie 15 grozījumi par šo jautājumu. Um, 15 grozījumi. Lielbritānija vēlas uh, eh, pataisno doties pasaules tirzniecības organizācijā un Britiem ir apnikuši, apnikusi viss tā kavēšanās. Un tagad ir pieaugusi iespēja, ka šo grozījumu dēļ mēs vienošanos nesaņemsim un ar visu to kavēšanos arī situācija nepaliek labāk un Britiem tas nepatīk. Man ir jautājums profesora. Ļoti interesanti ko jūs, jūs sacījāt par Pasaules tirniecības organizācijas variantu jūsu vārdos. Pārēja varētu būt diezgan maiga. Tas parādās 24. lapas pusē. Es gribētu zināt, ko jūs domājat, kas notiks, ja mēs iestāmies PTO, un kas tad notiks ar muitas aspektu, cik ātri tas tiks atrisināts, un cik ilgi var turpināt šo īpašo uh, uh, režīmu, ka turpinās tāda pati sistēma, kāda ir ar nodokļiem tagad. Un kā tas mainītos, tad, ja mēs iestājāmies PTO, uh, ja mums ir savs variants tur, tas ir uh, galvenais, ko vēlētos zināt. Paldies! Jā, paldies. Es arī vēlējos uh, uzteikt šo pētījumu, kas, manuprāt, ir viens no interesantākajiem, kāds ir izstrādāts uh, par šo jautājumu loku. Tiešām um, apsveicu autoriem par šādu atbalstu, kāds mums tiek sniegts. Daži komentāri no manas puses par izteiktajiem priekšlikumiem pētījumā. Tad, uh, cik es saprotu no pētījumu, lai kāds tiktu piedāvāts arī uh, risinājums, tomēr tas neatrisina problēmu ar Ziemeļīriju. Šo sasāpējušo jautājumu pētījumā netiek norādīts neviens kreatīvs iespējams risinājums. Neviena no piedāvātajām opcijām nenorāda uz to, kādā virzienā būtu jāiet. Līdz ar to tāds būtu arī mans jautājums, kā risināt šo jautājumu, jo, nu, zinām, ka šis ir milzīgs šķērslis. Vēl viens jautājums, kur gribētu dzirdēt skaidrības, ir par jurisdikciju. Jā, tas tiesa, ka ir dažādi līmeņi eh, jurisdikciju pieņemamībā, bet lai nu, kādi arī būtu risinājumi, tad tehniski un politiski jebkurš no risinājumiem rada problēmas. Uh, Un visbeidzot, arī varbūt laika apsvērumu dēļ pētījumā arī tas netika minēts. Tomēr pētījumā ir runa arī par šodien spēkā esošo līgumu nākotni. Pētījumā gan tā tiek norādīta kā tāda sekundāra, margināla problēma. Tomēr man ir jautājums. Vai jo, mm, nu, tiešām šī problēma ir tik nenozīmīga, vai tomēr arī mūsu partneri, kā jau viņi ir sākuši to darīt, runāt par nu, dažādām šīm problēmām, kad Brīti pametīs šos līgumus. Paldies, Helmut, Helmut Šalts tagad. Um, say... Paldies, es vēlos pateikties Ekaut kungam par viņu prezentāciju. Trīs īsi jautājumi no manas puses. Mm, Brexit uzraudzības grupā mums bija viedokļa apmaiņa par muitas savienību. Un par to nav no politiskā viedokļa nekādas staidības. Nav skaidrs, kurā virzienā mēs dodamies. valda liela noslēpmainība par to, kas tad eh, īsti muitas no, jomā notiks pēc Brexit starp Lielbritāniju un 27 dalībvalstīm. Un eh, paliek vēl neatbildāts jautājums par pārejas periodu. Izlasīju jūsu pētījumu. Šķiet, ka arī jūs izvairāties eh, no noteikšanas, kurā virzienā mums būtu jādodas. Taču tas nozīmē to, ka ja mēs paraugāmies uz uh, Lielbritānijas uzņēmumu uh, preču uh, ražošanu, tad izmaksas palielinās, un tas var ietekmēt arī preču izmaksas cēnu pašā Lielbritānijā, vai arī tas var skart arī uzņēmums Eiropas Savienībā. Kā jūs uz to raugāties? Ko tas nozīmē? tirzniecības un ražošanas attiecību nākotnēji Lielbritānijas uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Un ko tas nozīmē darba vietu kontekstā, tātad vai darba vietas uh, netiks zaudētas līdz ar to. Otrais jautājums. Jūs pieminējāt problēmu ar pakalpojumiem un jūs eh, raugāties to no pakalpojumu liberalizācijas viedokļa. Es domāju, ka eh, arī šis aspekts sarunās ir sarežģīts, jo mm, pakalpojumiem izmaksas rodas ne tikai no pakalpojumu liberalizācijas, bet mums ar vienu jāņem vērā arī darba ņēmēji intereses, runa par darba ņēmējiem, kas strādā pakalpojumu industrijā, viņus tieši skars tas, kā mēs organizējam pakalpojumu tirzniecību nākotnē. Tātad, kā jūs redzat šo izaicinājumu attiecībā uz uh, neatbildēto jautājumu? Šī šķiršanās līguma sakarā. Tātad, kā tas skar arī pilsoņu tiesības? tas netiks regulēts. Un šeit man ir jautājums, es vēlos, lai jūs pastāstītu par savu perspektīvu. Um, Lielas paldies, nākošā runātāja. Pateicos, profesor, par jūsu pētījumu. Tas tiešām ir ļoti interesants. Mani īpaši pārsteidza secinājums, uh, jūs secinājumi beigās, es to nolasīšu, jo manā skatījumā tas ir būtisks paziņojums īpaši nožēlams ir tas, ka Brexit fenomenu raksturo tik spēcīga uh, Kamalo noliekšana integrācijas, uh, Eiropas integrācijas sakarā. Eiropas Savienības tiesas loma un vēlme atgūt uh, kontroli, tas nozīmē, ka uh, te galvenais ir uh, varas politikai, nevis demokratizācijai un kopīgiem tiesību aktiem. Tas manā skatījumā nozīmē, ka mm, Eiropas Savienības ieguvums ir uh, kopīgie meklējumi, kopi, atbildes meklējumi kopīgām problēmām, un tās ir arī mūsu ekonomiskais spēks lielākam tirzniecības blokam, ka mēs nodrošinām uh, labāko mūsu pilsoņiem, godīgāku tirsniecības politiku visā pasaulē, bet tas tagad šiet tiek zaudēts. Tātad jūsu secinājums ir ļoti spēcīgs. Visa analīze par Brexit ekonomisko ietekmi liecina par to, ka jebkāds modelis saistībā ar to, ka mēs dodamies prom no Eiropas Savienības smagas kārs ekonomika. Mans reģions, uh, Anglijas ziemeļa austrumi, tiks īpaši smagi skats, tāpēc, ka mēs dodamies prom no Eiropas Savienības, jo mums ir tirzniecības eh, pārpalikums no tirzniecības ar ES. Tātad mums tas, kas smagāk nekā pārējo Eiropas Savienību. Eh, apvienotai karalistei ir tirzniecības eh, pārpalikums pakalpojumu jomā. Visa tā debata, visas tās debatas par uh, muitām, uh, par muitu, kas ir galvenā it kā uh, Eh, ir mazliet aplama, jo eh, patiesībā mums ir svarīgs arī ražošanas eh, aspekts, un tas ir, ja jūs paraugāties uz to, kas tiek piedāvāts privās tirdzniecības nolīgumā, tad tas patiesībā neizpilda mūsu apvienotās karalists ražotāju prasības. Mums noteikti ir detalizētāk, detalizētāk jāizskat jūs priekšlikums, kas ir 18. lapas pusē. Tas būtu Eiropas ekonomiskās e, zonas modelis, tātad e, šis modelis plus vēl muitas savienība. Un tad Londonā izskanēja jautājums, par kur vēlētos gūt jūs ieskati. Cik lielā mērā tas, ka apvienotā karaliste iestāsies Eiropas ekonomiskajā zonā, nozīmēs, ka mums būs ka Eiropas ekonomiskās zonas valstīm būs lielāka iespēja piedalīties eh, lēmumu pieņemšanas procesē. Tad, eh, tas izjauks dažādos integrācijas eh, lokus. Vai tad, ja er, apvienotā karalists iestājas EEZ, <clears throat> e tad tas mainīsies arī šie loki. Tas mums ir ļoti svarīgi. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies arī par šo pētījumu. Paldies arī par pētījumu prezentāciju. Ja iespējams, es gribētu padziļināt uh, visus tos jautājumus, kur ir saistīti ar regulatīvo atšķirību šīm uh, Tātad līdz šim uh, tirzniecības uh, nolīgumos mēģinam atcelt uh, tārifus un arī tad harmonizēt regulējumu, bet šeit esam pretējā procesā. Būs arī šis regulatīvās atšķirības, un tad kā tad to visu varēs nokontrolēt? kā mums izdosies panākt to, ka šīs regulatīvās atšķirības uh, lai tam būtu pēc iespējas uh, mazāk negatīvi ietekmi uz tirdzniecību. Un tad arī otrs jautājums, ko vēlētos jums uzdot eh, par uh, šīm muitas kontrolēm. Tad, kad Briti izstāsies no Eiropas Savienības, tad uh, būs, ir jā, būs jāizveido muitas kontrolas mehānismi. Kā mēs varēsim arī tur garantēt, ka Tas viss notiek pēc iespējas labākos apstākļos, lai nerastos papildus šķēršļi īpaši mazo vidējo uzņēmumu tirzniecībā. Dārtners kungs. Es ļaušu nākošiem runātājiem pirmajam uzstāties. Paldies priekšstādātāji. Džulijas Kurts, Džulija Kurts un Dālin um, vērs uzmanību uz pēdējo uh, rindkopu, un man šķiet, ka tur formulējums ir, uh, valoda ir pavisam citādi atšķirīga no pārējā ziņā. Vai jūs pats uzrakstījāt šo rindkopu, vai jūs kāds ietekmēja šīs rindkopas uh, rakstīšanā? Es gribētu to zināt. Nākošais runājums. Liels paldies! Tartmans kungs, eh, daži fakti, kas šiet eh, nesniedz ieguldījumu dialogā. Es nedomāju par šo dialogu, es runāju par visiem dialogiem, kas notiek arī par referentu. Visam vienkārši lieta. Ja jūs vēlties eks, eksportēt preces uz citu valsti, tad jums ir jāievēro noteikumi šai valstī. Ja jūs vēlties eksportēt eh, automobiļus uz ASV, kā Vācija to dara milzīgos daudzumos, tad Vācijas autobūvētājiem ir jāievēro ASV noteikumi. Tāpēc eh, dažkārt jūs redzat, ka ir tāda informācija precē līdz, tas nav uh, nopērkams ASV, piemēram. Katrs eksports saistīts ar noteikumiem. Tad rodas jautājums, vai es noteikumi jātiec uz uh, visiem eksportiem no apvienotās karalis uz uh, visām šām nozarēm, ražošanas nozarēm un um, pakalpojumiem, kas neeksportē uz uh, ES. 12% no apvienotās karalis ekonomikas ir uh, preču eksports uz ES. Tas nozīmē, uh, ka samazinās šis apjoms. Problēma ar ES eh, tiesu, ar eh, Eiropas Savienības vienoto tirgu un tā tālāk ir tā, ka 88% kas tuvāko mēnešu laikā būs 90%, kam nav ne, ne Lielbritānijas ekonomikas, kam nav nekāda sakara ar Eiropas Savienību, <clears throat> tomēr tiks pakļaut Eiropas Savienības noteikumiem, direktīvām, regulām tā tālāk. Uh, Jūs varētu teikt, nu tas ir tā vērts, taču varētu teikt arī, ka tas nav tā vērts, bet vismaz par to būtu jārunā, jo atklāti sakot, šis fakts tiek vienkārši ignorēts. Eiropas Savienības tiesa nodarbojas citas starpā ar vienotā tirgus eh, tiesību aktu īstenošanu. Ja jūs esat vienotajā tirgu, tad jūs esat Eiropas Savienības tiesas uh, kompetencē. Es nezinu, vai tas ir racionāli. Man ir vēl viens komentārs, visam ātri. Es saprotu, ka priekšstādātājs man norāda, ka laiks ir beidzis. Mēs šeit starptautiskās tirniecības eh, komiteja Eiropas Savien parlamentā bieži vien runājam par tirniecības nolīgumu. Bet patiesībā jums nav vajadzīgs tāds nolīgums, lai Eh, efektīvi tirgoties. Un fakts ir tāds, ka trīs lielākie eksportētāji Eiropas Savienībā - ASV, Ķīna un Krievija - nemaz eh, nav noslēguši tirniecības nolīgumus ar Eiropas Savienību. Arī ne pieci uh, uh, lielākie eksportētāji, nedz arī uh, pieci no 20 lielākajiem tirgotēm. Tātad jums nav vajadzīgi šie nolīgumi. Uh, Šis ziņojums patiesībā no nepareizā gala skatās teleskopā. Patiesībā būtu jāuzdod jautājums, kāda būtu situācija tad, ja tirzniecības nolīgums netiktu noslēgts un mēs tirgotos saskaņā ar Pasaules tirniecības, tirniecības organizācijas noteikumiem. Paldies! Liels paldies! Atbild Ekhaut kungs. Es atbildēšu vispirms uz jautājumu, kas izskanēja beigās. Es varu teikt, ka es uzrakstīju visu šo ziņojumu pats savām rokām, ieskaitot arī secinājumu pēdējo rindkopu. Un es pamatīgi pārdomāju, kā šīs rindkopas veidot, un es esmu gatavs aizstāvēt katru vārdu, kas tur ir uzrakstīts. Viens no Eiropas parlamenta deputātiem pieminēja, ka es teicu, uh, kā pārēja uz PTO būtu viegla, pataisno, es nezinu, kāds konkrēts bija formulējums. Jautājums bija, kā tas ietekmētu muitu. Protams, ka pārēju uz PTO attiecībām starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti nozīmē to, ka Eiropas Savienībai ir jāpiemēro savi ārējie tarifi importam no Eiropas, no importam uz apvienoto karalistu. Citā tas ir eh, pretēji NFL principam Pasaules tirdzniecības organizācijā. Tā tad eh, vis, eh, visa tarifa tabula jāpiemēro tāpat, kā tā tiek piemērot importam no Ķīnas vai citām valstīm. Protams, ka tarifa apjoms ir atkarīgs no tā, kāda ir tarifa konkrētajā nozarei, taču tie attiektos uz jebkādu tirzniecību starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju, apvienoto karalisti. Protams, tas paredzētu arī kontroli uz uh, robežas ne tikai starp Vienu karalisti un Īrijas republiku, bet arī uz Eiropas Savienības robežām. Par uh, Ziemeļīriju runājot, mans pētījums nekādu Ameriku neatklāja. Es saprotu, ka pašreizējajā politiskajā situācijā, ņemot vērā sarkanās līnijas, ko ir noteikusi apvienotās karalistes valdība, vai arī sarkanās eh, līnijas, ko mazāk izteikti ir novilkusi apvienu savien, Eiropas Savienība, ir grūti saskatīt, kāds ceļš tad radoši būtu ejams tālāk tā kā nav robežas Ziemeļīrija, ar Ziemeļīriju, tad tas attiec ne tikai uz muitas savienības funkciju, bet arī uz to, ka apvienotā karaliste un Ziemeļīrija ir iekšējā tirgu un tāda nav vajadzīgas robežu kontrolas. Un mēs zinām, cik daudz gadi pagāja, līdz Eiropas Savienība nonāca pie tā, ka ir iespējama tirzniecība starp dalībvalstīm bez fiziskām robežām un robežu kontrolas. Iekšējā tirgus programma aizņēma desmit gadus un 300 eh, tiesību aktus. Tāpēc es neredzu, kā varētu izvairīties no robežas, ja nav pilnīgas saskaņotības ne tikai par muitas savienību, bet arī par iekšējā tirgus regulējumiem starp uh, Ziemeļīriju un Īrijas republiku. Vai nu Ziemeļīrijas republikai ir jābūt īpašam, Ziemeļīrijai jābūt īpašam statusam, vai arī tad īpašam statusam jābūt ar apvienotai karalistē. Te, protams, ir ļoti nopietni jādomā par pašu fizisko robežu, ir veidi, kā varētu mīkstināt vajadzību pēc fiziskas robežas, taču es domāju, ka īrijas kontekstā es gan neesmu eksperts šajā jomā. Tas, eh, cik ekonomika ies, ir integrēta starp īrijas republiku Ziemeļīriju, ir daudz plašāk nekā robeža vien. Un Brexit, protams, to arī uh, var ietekmēt. Vēl ir problēmas saistībā ar jurisdikciju. Bija runa par strīdu risināšanas mehānismu. Daudz, kas šai ziņā ir atkarīgs no tā, kā tas būs attiecības nākotnē. Taču tikko jūs domājat par sadarbību un regulējošo pieeju mm, vienādošanu starp ES un apvienoto karalistu, tad jums ir Uh, vajadzīgs panelis, uh, kuram var tikt klāt uh, iesaistītās puses, lai ir tāda sistēma, kas nodrošina, ka tiesības tiek plaši piemērots. Mums ir EFTA klauzula, Un kaut kas tāds arī visticamāk būtu vajadzīgs arī attiecībās starp ES un apvienoto karalisti. Runājot par eh, tirzniecības nolīgumu nākotni, es neesmu paredzējis to skatīt kā tādu mazsvarīgu problēmu. Ja jūs gribat zināt manu viedokli, un tas savā ziņā ir saistīts arī ar citiem komentāriem, ar kuriem nāca klajā deputāti apvienotās karalistes vēlmi izveidot pašai savu ārējās tirzniecības politiku, praksē visticamāk sāktos ar tā izmantošanu, kas jau pastāv, mēģinot nodrošināt, ka uh, pašreizējo brīvās tirzniecības uh, nolīgumu starp trešām valstīm un ES labumi ne, netiek grauti, bet tos var pilnvērtīgi izmantot. Apvienotā karaliste vienkārši uh, nevar piedāvāt tāda paša lieluma tirgu, kādu var piedāvāt Eiropas Savienība. Ja es sniegtu padomu trešajai valstī, paskaidrošu, ka es ar to nenodarbojos, tad es eh, aicinātu to iegūt kaut ko vairāk no apvienotās karalistes. Protams, ka tirzniecības nolīgums nevar vienkārši turpināt, ka trešām valstīm ir tiesības teikt, nu, patiesībā mēs mūs vairs nesaista, Kāda ir pierādījuma? jautā Dartmos kungs. Kāda veida pierādījumi, par, par ko ir runa? Atbildēja kaut kungs. Es domāju, patiesībā trešās valstis jau ir paziņojusi, ka tās vēlētos izskatīt vairāk, pārskatīt vairākus aspektus spēkā esošajos tirdzniecības nolīgumos. bet eh, es te vienkārši paužu savu ieskatu par kaut ko, kas, var, kas vēl nav materializējies, līdz ar to arī pierādījums nevaru sniegt. Tāpēc es nedomāju, ka tā ir tāda mazsvarīgāka problēma. Atklāt sakot, tā doma, ka apvienotai karalistei ir daudz kas iegūstams, ja tā pat izstrādā savu tirsniecības politiku, ehm, man nešķiet īpaši ticama, es esmu skeptiski par to noskaņots. Jo starptautiskā tirdzniecībā tirgus eh, lielumā ir nozīme. Muitas savienība un iespējama ietekme uz uzņēmējiem. Uh, mani tas eh, visnotaļ uztrauc. Man tas uztrauc tāpēc, ka neviens pašreizējais ekonomiskais modelis, ekonomiski gan ir mēģinājuši darīt visu, kas viņu spēkos, lai izveidoti modeli varētu paredzēt uh, dažādo Brexit scenāriju ietekmi, taču es uzskatu, ka mm, ir grūti izvērtēt, cik lielā mērā fundamentālās izmaiņas tirniecības jomā, ko nozīmētu došanās prom no muitas savienības, nozīmētu, taču līgumi ir veidot ar domu, ka jebkuru cilvēku no jebkuras Eiropas Savienības dalību valsts var pieņemt darbā bez kaut kādām īpašām kontrolēm. Tātad, ko nozīmē šīs sistēmas pamešana? kā tad uzņēmēji pieņems lēmumu par savām investīcijām, to tagad izvērtēt ļoti grūti. PTO viens no galvenajiem mērķiem ir strīdu risināšana arī uh, cits starpā tirzniecības sistēmas drošība un paredzamība un ekonomistiem šis aspekts mūsdienās ļoti svarīgs. Un uh, šī drošība un paredzamība tirzniecības sistēmā tiks apdraudēta ar Brexit, un uh, tā ietekme ir grūti izvērtēt tagad. Tāpēc tas man uztrauc. Runājot par pakalpojumiem, pagājušajā gadsimta 90. gadu ideja, ka starptautiskie uh, tarifi un pakalpojumi ir eh, vienkārši tirzniecības liberalizācija. Nu, pareizi. Jo patiesībā barjeras eh, tirzniecībā nav eh, tādas, kā, piemēram, te būtu runa par ierobežojumiem piekļūt tirgus, tirgumu fakts ir tāds, ka dažādās jurisdikcijas pakalpojums regulē atšķirīgi, tāpēc uz to jāraugās no nozaru perspektīvas, jo finanšu pakalpojumi, transporta pakalpojumi, telekomi, juridiskie pakalpojumi, izglītības un veselības pakalpojumi vienkārši nav salīdzināmi, jo tie tiek regulēti atšķirīgi dažādās valstīs, un tam ir eh, acīmredzams pamats. Tāpēc uh, ir jāraugās dziļāk, kādas ir mūsu kopīgās vērtības, lai nodrošinātu, ka um, valstī spēkā sošie tiesība akti ataino šīs vērtības. Mēs jau redzam, cik grūti Eiropas Savienībā ir panākt pilnīgu brīvību pakalpojumu jomā, kaut arī mēs cenšamies panākt dziļāku integrāciju. Un runājot par pilsoņu tiesībām, jā, apvienotajā karalistē jau notiek sarunas, piemēram, ar Indiju par privās tirzniecības nolīgumu, un Indijas valdība vēlas panākt labāku piekļuvi apvienotās karalists tirgums saviem pilsoņiem un pakalpojumu sniedzējiem, un, protams, te ir arī runa par imigrācijas jautājumiem. Jautājums par Eiropas ekonomisko zonu un muitas savienību un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā. Es šo aspektu neesmu nepārprotam atainojis ziņojumu, taču es uzskatu, ka pat EEZ, līdzdalība EEZ ir problemātiski. Jo tajā laikā, kad šī zona tika izstrādāta, tā bija laba atbilde uz dažiem jautājumiem, kas bija aktuāli ir reāla problēma ar eh, demokrātiju. E, ja jūs esat Eiropas ekonomiskās zonas loceklis, tad jādomā radošāk par kaut kāda mm, otrā līmeņa dalību vai kādu veidu asociāciju, kas ļauj asociētajām valstīm mm, iegūt kaut kādu teikšanu tajā, ka tiek pieņemta regulējumi, kas uz tām kas uz tām attiecas. Un skaidrs, ka vairākas valsts gribētu šādu iespēju. Noteikuma atšķirība un kā to pārvaldīt ar pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi. Man jābeidz uzstāšanās. Nu labi, es mēģināšu izteikties pavisam īsāk. Ekhaut kungs, vēl viena lieta vēlējos sacīt. Tas mazāk uztrauc Eiropas Savienību, ka šī noteikuma atšķirība. Man šķiet, ka es nepiekrītu godāmajam kungam. Viņš teica, ka vairums eh, ražojumu ir apvienotā karalistē, apvienotās karalistes tirgumu. Eiropas Savienība ir ļoti liels tirgus, un mēs arvien vairāk redzam, ka patiesībā nav jāpārliecina trešās valsts ievērot Eiropas eh, Savienības noteikumiem, bet uzņēmumi vienalga to dara, jo tie vēlas, lai viņiem būtu pieeja ēst tirgumu. Es domāju, ka tāds notiktu arī apvienotajā karalistē, arī neuzspiežot eh, Eiropas Savienības tiesību aktus. Paldies! Liels paldies! Jā, esam pārliecināti par to, ka noteikti vēlreiz. Vai divas vai pat trīs reizes, nezinu, cik reizes vēl runāsim par šo jautājumu. Paldies par jūsu pētījumu. Un tagad nākamais 13. darba kārtības punkts. Mums ir tikai 10 minūtes. Tam lūdzu, Daniel kungs. Man ir reglamenta jautājums, Dortmund, Dortmunds kungs. Lūdzu, ātri. Vai nākamreiz varētu lūgt, lai kolēģiem būtu vairāk iespēja izteikties par šo? dzirdējām arī no Davida Mārtina un Dārlings kundzes komentāru būtu labi dzirdēt viņas ilgāk, un arī tad runātājs kopsavilkumā nāca klajā ar daudz jauniem jautājumiem, kas vispār neparādījās viņa pētījumā un arī diskusijās. Šo mēs dzirdējām pirmo reizi, varbūt tas ir jauns precedents, kā runātājs tādējādi var nākt klajā ar jauniem komentāriem, jaunām idejām. Nu, laika mums ir vienmēr maz, eh, visi mēģina runāt tik, cik eh, viņi var, tā vienmēr ir problēma. Un noteikti par šo vēl būs diskusijas, par tirzniecību, par Brexitu, par to runāsim vairāk kārt. Daniela kungs, lūdzu, desmit minūtes, nu man pietiks ar divām minūtēm. Kolēģi, šodien runājam par uh, Uh, līgumu, par ko vedām sarunas, kāda Horvātija iestājas Eiropas Savienībā un arī tagad paplašināta ir muļķa savienība atbilstīgi PTO noteikumiem. ERS jāsāk sarunas ar PTO, lai varētu uh, vienoties par kompensējošu kompensāciju pielāgojumiem, ja ārējais tarifa režīms palielina tos tarifus, par ko ir vienojusies attiecīgā valsts ar PTO. Un šis ir arī bijis eh, Horvātijas Jaunzēlandes tirzniecības uh, gadījumā arī attiec par gaļas importu. Tur tā arī Eiropas Savienībā ir augstāk nekā Horvātijā pirms iestāšanās. Līdz ar to kompensācijai ir jābūt samērīgai attiecībā uz šīm. Uz šiem produktiem līdzīgi esam vienojušies arī ar Brazīliju, kur Eiropas parlaments deva piekrišanu 15. martā. Tādējādi, paveidzot sarunas, Jaunzēlē tiks sagatavots projekts punkts eh, nolīguma vēstuļu apmaiņā, kas tika parefēts 17. gada 18. maijā un parakstīts 18. gada 13. martā. Līdz ar to uzskatu, ka eh, ir atbilstīgs pie, pieaugums attīstības vai gadsēt uz saldētu aitu un kāzu gaļu. Uh, Un tad nu, šis pieaugums būs visai ierobežots attiecībā uz kvotām. Aicinu Eiropas parlamentam sniegt piekrišanu šī nolīguma noslēgšanai. Tas ir tāds tehnisks jautājums pēc tam, kad Horvātija iestājas Eiropas Savienībā. Lieliski. Nu, referenta Karolīnas šeit nav. Es izteikšos Karolīnas vārdā, saka Moskas kundze. Mēs atbalstām referentu priekšlikumu. Tagad Kambelkungam ir kāds komentārs. Uh, Laika ir maz, protams, kad balstām Jaunzēlandes tirzniecības vienošanos ALDE. Šeit nav, arī ir viņa atbalsta. Tālāk Brukner kungs. Es domāju, ka situācija ir skaidra, te nav nekas jākomentē. Helmuts. Ēnu referents nav, bet es domāju, ka mēs arī ejam šai virzienā. FDD. Komentāru nav. Vārds komisijai. Roberts Žīroms no lauksaimniecības ģenerāldirektorāta. Liels paldies priekšsēdētāji! Es vēlos norādīt uz to, ka šī ir pēdējā vienošanās, kādu, kādu mums būs attiecībā uz Horvātijas iestāšanos. Procedūra jums tagad ir labi zināma. Paldies par jūsu piekrišanu šim nolīgumam. Danielam vārds, lūdzu. So, uh, thank you. Paldies jums liels. Jā, lieliski, ka mēs ļoti ātri varam noslēgt šos jautājumus, ņemot vērā, ka tagad Horvātija jau uz ilgiem laikiem būs tagad Eiropas Savienībā, tad nu šie visi faili tagad jānoslēdz. Paldies jums! Jā, esmu tiešām ļoti priecīgs, ka šī ir nu, pēdējais pielāgojuma jautājums. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 23. mājas, tā, tā ir nākamā nedēļa, pulkstens 6. Balsojums notiks nākamajā sanāksmē 20. jūnijā. Tādēļ noslēdzam šo darba kārtības punktu nu, ko esam noslēguši ātrāk nekā paredzēts. <laughs> so we will start the voting session immediately at. Balsošanu sāksim precīzi desmitos. So, dear colleagues, let's start our voting session. First of all, Dāmas un kungi, should check our voting Pārbaudīsim mūsu balsošanas kartiņas. Hallo, <laughs> Morgen. Please use your voting card and we make a test vote. Testa balsojums lūdzu. Nobalsojiet. Nu,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 vote, there is a request of. Ir uh, lūgums pārcelt balsojumu par 15. punktu par makrofinanciālo palīdzību Ukrainai. To prasa S un D, tas nav balstīts uz kompromisu saturu, bet es kā šīs komitejas priekšsēdis uzskatu, tā kā mums ir vienošanās ar AFET komiteju tad nu, mums ir jāatrod kopīga pieeja šim lēmumam. Slavenais 53 plus pāns. Lai nu tad mēs visu šo procesu vadītu, bet nu te mums ir jābūt ciešā sadarbībā ar AFET kolēģiem. Pašlaik arī ņemot vairāk to, ka Alistera kungs atrodas Sofijā, viņš ir pazaudējis savu telefonu. Līdz ar to nav iespējams ar viņu pašlaik sazināties. Vakardien nosūtīja viņam ēpastu, un tad uh, es dzirdēju, ka viņš nepiekrīt kompromisam. Tad no priekšlikums tagad ir pārcelt balsojumu uz 28. māju ar skaidru vēstījumu par to, ka mēs kā INTA komiteja eh, arī saziņā ar padomu un komisiju, mēs esam apmierināti ar kompromisu deklarāciju. Tad, nu, afet kolēģiem varam nodot šo mūsu pozīciju. Tātad. Uh, Uh, pirms balsojuma par šo priekšlikumu pārcelt balsojumu vārds būs Valesa kungam, kurš ir ziņotājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju tomēr šodien balsot par šo punktu, jo pārcelšana uz vēlāku laiku mm, tam īsti nav jēgas. Mums ir balsošanas sēraksts, esam arī vienojušies uh, šeit uh, komitejā. Pārcelt uz 28. māju, tas neko nemainīs. Mums ir neformālā vienošanās ar padomu un komisiju par uh, šo pirmo kompromisu, par kopīgo paziņojumu, kas aizstāja daudz no mūsu kolēģu iesniegtajiem grozījumiem šeit Inta komitejā. Un tad arī labas sadarbības garā arī mēs iekļāvām ļoti daudz afet svarīgus jautājumus. Tikai divas lietas nav šeit iekļautas, jo nebija vienošanās par to ar uh, līdzlikumu pieņēmējiem. Es domāju, ka mums ir ļoti labs priekšlikums. Ir bijusi laba sadarbība ar ēnu referentiem un tiešām pateicamies, pateicos viņiem par sapratni. Es domāju, ka šodien ir jāvirzās uz priekšu, ir jābalso par šo punktu. Ļoti skaidrs vēstījums no referenta, bet no atceraties, mums ir vienošanās ar afetu. Taču nu jums ir jālemj par to. Tāda ir procedūra, kas mums jāievēro. Nu ko, tagad sākam balsot par šo jautājumu, vai pārcelt uz vēlāku laiku 15. punktu balsojumu vai nē. Jā, nozīmē, ka pārceļam. Varbūt elektroniski balsosim. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. We will vote today. Balsosim šodien. 14. punkts. Balsojums par uh, modernizāciju. Viens elektroniskais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts ar vairākumu, lielu vairākumu. Nu, ko tagad? 15. punkts. Makrofinanciālā palīdzība Ukrainai. Pirmais kompromis, kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 16. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 28. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 25. Kurš par? Pret atturas noraidīts. Jā, protams, varam pārbaudīt 25. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Ļoti skaidri noraidīts. Trešais grozījums. Par pret atturas noraidīts. Sestais par pret atturas noraidīts. Afet. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas noraidīts sestais atkrīt, afetā septītais Divi pretrunīgākie jautājumi - C un D punkti. Tātad apēc septiņi tikai C un D, kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Astotais afet par. Atkrīt. Tātad astotais. Afet trīs. Tas ir atkal atsaukts. Trešais afet, lūdzu par, pret, atturas, noraidīts. Un elektroniski mm, tad arī balsojam par visu ziņojumu, sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu tas ir pieņemts. Apsveicam vēl Laisa kungu. 16. darba kārtības punkts Publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopums, kas pārī kunga ziņojums. Pirmais kompromis, kurš pār pret atturas pieņemts. Otrais kompromis. Nē, nē, nē. Piektais grozījums otrā daļa, kurš pār pret atturas noraidīts. Otrais kompromis pār pret atturas pieņemts. Papildus astotais par pret atturas noraidīts. 11. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas noraidīts. 20. par pret atturas noraidīts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 noraidīts, 32 par, pret, atturas, noraidīts, 33 par, pret, atturas, pieņemts, 34 par, pret, atturas, pieņemts, 5. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsojam par visu grozīto ziņojumu elektroniski. Sākam balsot! And the vote is Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu tas ir pieņemts. Apsveicam Danielu Kaspārī. Nu, tādējādi noslēdzam balsošanu. Pārējām uzreiz pie 18. darba kārtības punkta. Vārds Vinklēr kungam, kas mani aizstās uz pārējo sanāksmes daļu. Paldies un tiekamies nākamajā sanāksmē. So, dear colleagues. Un, dārgie kolēģi, ja neiebilstiet, tad um, vēlos jūs laipni aicināt. Tātad uh, tie, kas nevēlas piedalīties uh, šīs sanāksmes uh, turpmākajā norisē, lūdzu klusām pamatiet šīs viesmīlīgās telpas, lai mēs varam pāriet pie 17. darba kārtības punkta, proti atfolk delegācija uz Ķīnu. Mūsu starptautiskās uh, tirsniecības delegācijas uh, vizīte notika no 7. līdz 9. maijam apmeklējām Šanhaju. Tur tikāmies ar, eh, ar eh, tautas eh, kongresa priekšsēdētāju, tātad Šanhajas komisija, tiesības komisija, divas dienas Pekinā pavadījām. Tur tikāmies augstiem politiķiem, partijas pārstāvis starptautisko lietu jautājumos, ar tiesniecības ministra vietnieku, tāpat arī tautas kongresa pārstāvjiem, kā arī Finanšu un ekonomikas komitejas uh, uh, priekšstādātāji. Nu, tāpat Pekinā tikāmies ar uh, divu svarīgu institūciju pārstāvjiem. Viens no tiem ir Nacionālās attīstības un reformu komisija. Un nu, tā ir institūcija, kas uh, atbild par Ķīnas ekonomikas politikas īstenošanu. Un jauna institūcija valsts uh, administrācija tirgus regulē, regulēšanas jautājumos, kas ir nu, pat izveidota pirms tiešām dažiem mēnešiem sekojot lēmumu par uh, reformām, kas tika pieņemts um, pēdējā partijas kongresā. Nu, netraucējiet mums turpināt sēdi. Tātad šī te valsts administrācija tirgus regulēšanas jautājumos ir jauns veidojums, kas tev ir apvienojis vairākas regulatīvās iestādes, kas darbojās uh, līdz šim. Nu, tagad tās ir sapludinātas vienā institūcijā. Tagad mūsu delegācija tikās arī ar um, Eiropas uh, uzņēmēju pārstāvjiem. Priekšstādātājs aicināja varu disciplīnu kolēģi. Paldies, uh, ka esat tik laipni un, uh, un ievērojat disciplīnu. Tātad pārtikāmies ar Eiropas Tirzniecības kameras pārstāvjiem gan Šanhajā, gan Pekinā. Nu, kā jūs labi zināt, Eiropas eh, tirdzniecības eh, palāta ir viens no mūsu starptautiskās tirdzniecības komitejas svarīgākajiem partneriem. Un apspriedām arī mūsu nākamo iespējamo vizīti Ķīnas Tautas Republikā. Nepatiesībā viņi, protams, eh, viņi dosies uz Brisā septembrī. Vizīte bija ļoti saulēcīga, ņemot vērā tos vienpusējos tirdzniecības ierobežošanas pasākumus, ko ir, ar ko ir izcēlušies daži no mūsu tuvākajiem partneriem. Atkārtojam savu atbalstu daudzpusēju tirdzniecības sistēmai un pasākumiem PTO kontekstā. Iezīmējam risinājumus, kurus kopienas spēkiem vēlamies rast, kam vajadzētu būt un kuri būs savietojami ar PTO normām. Runājot par divpusēju darbu kārtību, mēs eh, vēlamies pēc iespējas ātrāk noslēgt eh, vienošanos par ģeogrāfiskajām indikācijām un panākt eh, būtiskāku progresu sarunās par visaptrošu investīciju nolīgumu. Nu, bijām saņēmuši daudz tādu politisku saistību no ķīniešu puses, kas ir visai pozitīvs, piemēram, paziņojumi par tirgus atvēršanu četros, četrās jomās - autobūvē un finanšu sektoru to starpā, kā arī kopumā dzirdējām daudz par Ķīnas ekonomiskajām reformām. Tā kā kopumā tā bija teicama iespēja labāk vienam otru iepazīt, bet, protams, ir jāatzīmē, ka mūsu uh, politiskie uzskati neuz atšķirs. Eh, partijas eh, pārstāvi eh, bija gatavi, tā teikt, izrādīt pretimnākšanu, savukārt tirsniecības ministrija, Ķīnas tautas republikas tirsniecības ministrija bija atturīgāk savos izteikumos. Nu šeit vērsīšos pie visreiz dalībniekiem, kas ir mūsu vidū sociāla demokrāta vārdā Dēvids Mārtiņš, vai jūs vēlatos ko komentēt? Paldies priekšsēdētāji, es sākumā vēlos uzsvērt, ka Vēlos nu, pateikties sekretariātam par vizītes norganizēšanu. Tā tiešām bija ļoti laba vizīte. Un tikāmies ar vairumu to cilvēku, kas bija mūsu darba kārtībā. Un tiešām bija laba vizīte. Nu, mani iespēja runāt par ģeogrāfiskām norādēm. Mēs zinām cerības, ka mm, vismaz to es saklausīju ķīniešu tonī ka iespējams, ka pirms uh, samits starp Eiropas uh, Savienību un, un Ķīnu jūnijā, jūlijā mēs varētu sagaidīt kaut kādu pretimnāšanu viņiem. No otras puses man radās arī iespējas, ka investīcija nolīgums uh, ir nu, tagad pavisam nobīdīts malā. Viņi neizrādīja nekādu vēlmi turpināt sarunas par šiem līgumu noslēgšanu. Man tāpat arī kļuva skaidrs, ka nu, viņi izprot mūsu kritiku, ne tikai attiecībā uz tirsniecības apjomiem, bet arī noteikumiem, ka mūsu investoriem, salīdzinājumā ar Ķīnas investoriem Eiropā, ir uh, liels grūtības eh, attiecībā uz piekļuvu tirgumu tā tālāk. Viņi izrāda izpratni, bet uh, no otras puses uh, neizrādīja nekādu pretimnākšanu. Jā, viņi izrādīja tiešām sapratu un runāja par izmaiņām, kas notiek, bet nu, pēc būtības izskatās, ka viņu rīcība turpināsies un viņi aizstāvēs ķīniešu intereses. Un noslēgumā man šķiet, ka viens no interesantākajiem komentāriem, kas izskanēja, bija no tieši no mūsu tirdzniecības kāmēs puses, ka, ka mums ir nu, Eiropas problēma patiesībā. Ja vēlamies novērst šo nelīdzsvarotību, tad mums no savas puses jābūt uzstājīgākiem mūsu aizsardzības pasākumos. ķīnieši saprot to, ko mēs darām attiecībā uz piekļuvu tirgumu ja mēs īstenosim savus priekšlikumus, viņi mums respektēs. Ja vēlamies mainīt ko līdzsvarā starp Eiropas Savienību un Ķīnu, tad mums jābūt uzstājīgiem un, um, un tādiem neatlaidīgiem mūsu mērķu īstenošanā. Paldies, David! Tagad vārds kolēģis Salvatore Čiku. Paldies priekšstādātājiem! Nu, arī es vēlos atbalstīt eh, to, ko sacīja kolēģi. Tā bija tiešām ļoti laba norganizēta vizīte. No otras puses, eh, tā, tas arī tā bija vizīte, kas pārstāvēja Eiropas identitāti. Nu, tā kā mēs ar Ķīnas partneriem. Mums, es domāju, ka izdevās panākt izkustēšanos šādos tādos jautājumos, un mums izdevās arī arī šo to iniciēt, nu, piemēram, par geogrāfiskajām norādēm. Jūlijā, iespējams, mums izdosies panākt vienošanos. Ķīna no savas puses uh, nu, veic uh, zināmas reformas. Un, un plāni nedaudz mainījušies. Tas attiec arī uz Eiropu un dalību valstīm. Esmu pārliecināts. ka mums ir jāmēģina padarīt mūsu attiecības ar Ķīnu ciešākas. Nu, jāņemērā starptautiskā situācija. Tā ir tāda, kāda tā ir. Bet jāatceras potenciāla vienošanās starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Ja tur prātā arī prezidenta Trumpa nostāja, globālo situāciju, tas, ko Trumps mēģina panākt eh, starptautiskā arēnā, tiesniecības jautājumos, eh, un to nedrīkstam aizmirst. Mūsu delegācija, protams, uzsver, ka mūsu viedoklis ir Citāds. Vienlaikus mēs zinām, ka Ķīna turpina sarunas arī ar Amerikas delegāciju. Mēs zinām, kāda nesenie pavērsiena ar kādu lielu Ķīnas eh, kompāniju attiecībās ar eh, Ķīnu. Un Trumps ir eh, atcēlis tāriepas attiecībā uz šo kompāniju tajā laikā, kad mēs bijām Ķīnā runājot par mūsu turpmākajām attiecībām. Kādēļ viņš tā rīkojas? Un tam būs eh, būtiski ietekme, tas atstās arī tādu kā domino efektu arī uz mums. Rūpīgi ieklausījos tajā, kas eh, izskanēja. Mēs mēģinām uzlabot mūsu attiecības ar Ķīnu. Arī jāņem vērā situācija Ziemeļkorejā. Mums jādomā par šo vienošanos ar Ķīnu un uh, jādomā par starptautisko kontekstu. Pastāvīgais referents attiecībām ar Ķīnu mums ir sniedzis lielu atbalstu šī dialoga kontekstā, un kā kopumā tas ir vērtējums pozitīvi. Paldies! Paldies nākamā runātāja Šākas kundze. Šī bija mūsu pirmā, cerams, ka ne pēdējā vizīte. Mums bija atklāts diskusijas. Lai gan, nu, daudz laika pagāja. Um, tulkojot runas. Nu, tādas vien, vienmēr ir neko tur darīt. Bet um, mēs ceram, ka Ķīna nākotnē ievēros eh, uz tiešniecības normām balstītas attiecības, to mēs eh, skaidri uzsveram. Viņi pārlieku daudz eh, ražo tērauda un alumīniju, līdz ar to rodas dempinga problēmas. Un mums kā regulatoriem jārisina šīs problēmas. Nu, uzņēmēji savukārt ir tādā kā uh, zelta drudzī. Ķīnā viņi saskaras ar diskrimināciju un negodīgu praksi, pat ja burtiski tas viss nav nekur uzrakstīts, bet, nu, praksē tas tā arī notiek. Būtu labi jums izstrādāt Eiropas Savienības Ķīnas stratēģiju, kas būtu visaptvaroša stratēģija un koncentrēties ne tikai uz starptautiskās tirzniecības aspektiem, bet uz pilnu attiecību spektru - digitāla attīstība, mākslīgais intelekts, militāra eskalācija, Ķīnas ambīcijas reģionā, Ķīnas loma Āfrikā un, un tā tālāk. Nu, te varētu runāt par veselo gūsmu dažādu jautājumu. Nu, domāju par iespējamo stratēģiju attiecībās ar Ķīnu. Tad mums bija iespēja izpārnāt digitālās tirdzniecības jautājumus, kas viennozīmīgi būs tas temats, pie kura būs jāpiestrādā. Domājot par cīņu pret protekcionismu un uh, citiem ierobežojumiem, rietumu un uh, Eiropas uzņēmējiem. Mums beidzot Daudz kas no tā, ko mēs dzirdējām, izklausījās eh, nu, loģiski, saprātīgi atbilstoši tam, ko mēs sagaidām, ja sevišķi par uz eh, eh, no, nu, precīzām normām balstītu tirsniecību, bet neesmu droši, ka, ka vārdi allaž atbilst darbiem. Es norūpējies par to, ka nezinu, cik lielā mērā viņiem var uzticēties. Ja bija labi, visiem tieši sakars ar valdības pārstāvjiem, ar komunistiskās partijas, uh, amatpersonām, tomēr um, mums vajadzētu veltīt vairāk laika tam, lai saprastu, vai viņu solījumi tiešām tiek pildīti. Un šeit es esmu pārliecināta, ka nu, tā īsti uzticēties viņam līdz galam nevar. Bet nu, cerams, ka nākotnē šīs jautājums zīmes pārvērtīsies tādā mums attiecībā tādos kā enkuros, un ceru, ka turpināsim šo darbu, ir svarīgi zināt, kas tur notiek, un skaidri uzsvērt viņiem, ko mēs no viņiem sagaidām. Paldies, vēl kāds vēlētos izteikties. Vai deputātiem būtu komentāri, lūdzu? Paldies, paldies par šo visaprošo pārskatu attiecībā uz delegācijas eh, vizīti Ķīnā. Man ir lūkāts jautājums. Eh, vairāk jautājumu patiesībā. Man, diemžēl, šajā delegācijā vieta neatradās, bet vienlaiks bija divpusējā delegācija starp Ķīnu un Eiropas parlamentu. Cik lielā mērā jūs esat izveidojuši sinerģiju šajā stratēģijā attiecībā uz eh, nākotnes attiecībām starp Eiropas Savienību un Ķīnu? Jūs pieminējāt jau sarunās. Otkārt, jūs tiešām tikāties ar tādu augstu līmeņu amatpersonām. personām. Un nu, cik lielā mērā Eiropas komisijas eh, valstu pārskati, nu, ko izstrādā komisija, ir nostājuši kaut kādu lomu šajās diskusijās? ziņojums par tirsniecības un pret subsīdiju jautājumu. Man ķīniešu pusceļi to ir kaut kādā veidā komentējuši. Vispēcot, diemžēl PTO pēdējā Eh, komitejas sanāksmē Ķīnas puse nebija ieradusies. Līdz parlamentārās asamblējas un 11. ministru tikšanās Buenos Airesā tika panākta skaidra vienošanās, ka mums ir jāuzlabo sadarbība ar ķīniešiem, ja sevišķi tautas kongresa deputātiem, tieši tādā parlamentārā kontekstā, ka mums ir jāsekmē parlamentāriešu kontakti attiecībā uz augstsā tirdzniecības sistēmu. Un lūk, šīs 12. attiecības ar Ķīnu un ASV. Un, kā tad ir ar Ķīnas un Eiropas Savienības attiecībām? Vai šī te klimata pārmaiņu sadaļā kaut kā figurēm jūsu attiecībās pār daudzpusē tirdzniecības sistēmu? Nu, pēdējo diskusiju kontekstā. Mums jārod jauna pieeja sadarbībā ar ķīniešiem tieši no parlamentārā konteksta raugoties, jo te mums jāuzņemas nopietna atbildība. Un tieši lūk šajā tā, šādā starp parlamentārā kontekstā. Paldies, vai vēl kāds vēlētos izteikties? Mēģināšu atbildēt um, uz izskanējušiem jautājumiem un paudīšu vienu personīgu uh, raksturu komentāru nevis kā priekšsētājs, bet kā referents Ķīnas jautājumus. Bet sākšu ar jūsu jautājumiem. Helmut, pirmais jautājums ir, eh, nu, kur man ir tāds principiāls viedoklis. Ja man būtu jāsniedz tieši atbildes uz jūsu nu, jautājumu, tad, eh, nu, jāsaka, ka mūsu to visu papildināja Ķīnas delegācijas veikumu. Mūsu darba kārtība nepārklājās. Mums nebija nekādas īpašas vajadzības tur kaut ko koordinēt savā starpā vai. Uh, vai analizēt, eh, kā, tad, kuriem ir mandāti un tā. Mēs tā papildinājām viens otru darbu. Bet, nu, te jums pavīšu savu privāto viedokli. To es vēlētos ierosināt eh, vienai no nākamajām sanāksmēm šīs komitejas eh, koordinatoriem un vadītājiem. Un varbūt to varētu tālāk signalizēt arī uz konferences, tātad priekšstādā konferences. Nu, nav diezko lāgāk, ka divas at atšķirīgas parlamenta delegācijas vai Eiropas Savienības delegācijas vienlaikus dodās vienu to pašu valsts. Tas nav produktīvi. Cik es saprotu, viena no, nā, no nākamajām mūsu delegācijām būs līdzīga. Uz vienu valsti mēs dosimies ar uh, dažādu komiteju pārstāvjiem, dažādas vizītes. Jā, protams, parlaments ir jaudīga institūcija. Es pilnībā apzinos arī to, ka locekļi un komitejas ir neatkarīgi, var pieņemt neatkarīgus lēmumus. Uh, Bet eh, tik un tā es uzskatu, ka mūsu Eiropas Savienības kopējām interesēm tas ir neproduktīvi. Ja mēs eh, vienā tajā pašā laikā, vienas nedēļas laikā dodamies uz vienu to pašu valsti un eh, sūtam tur signālus, kas koncentrējas uz dažādām jomām, uz dažādām nozarēm. Nu, kas tiešām aicinātu to ņemt vērā vienam nākamajām koordinatoru sanāksmēm, kas varētu kaut kā minēt informālu lēmumu šai sakarā. Un tālāk ne, es nedzirdēju īpašas uh, atsaucas šo um, komisijas ziņojumus, bet mēs uh, spriedām, protams, par tiesniecības aizsardzības instrumentiem, par subsīdijām. Un ķīnieši no vienas puses pauda interesi par to, uh, kāda ir attīstība juridiskajā jomā. Kolēģi to īsti arī pakomentēja. Kā tad attīstās leģislatūra Eiropas parlamentā saistībā, tieksim, ar um, investīciju mehānismu aizsargāšanu, ar tiesniecības aizsardzības instrumentiem, tā kā viņi tam sako līdz un ieinteresēti tiešām, bet no otras puses, no otras puses dzirdējām arī viņu tādas deklarācijas paziņojums par subsīdijām, par uh, ražošanas jaudām, bet uh, es domāju, ka tās bija vairāk tāda politi politiska rakstura deklarācijas, uh, nu, un tiekoties tu tādā izpildu līmenī ar uh, tādām uh, citām amatpersonām tas izklausījās citādi. Eiropas komisijas rīcībā zinām dati, kā jūs ziniet, par um, tas globālais uh, šis uh, kapacitātes mehānismu fórums. Nu, ir jāapstās, vai šie dati tiešām ir precīzi, vai tie atspūgļo reālo situāciju, vismaz attiecībā uz tērauda ražošanu. Bet, nu, uz vietām Ķīnā tur ir situācija sarežģīta un gan grūti saprast, uh, kādas tad ir kopējās jaudas. Uh, tur, teiksim, kaut kāds rūpnīcas, kas ir netik konkurēt eh, spējīgas, eh, eh, tiek slēgts, bet vienlaikus tiek atvērts jaunas rūpnīcas. Tā kā nu, situācija tiešām ir sarežģīta. Un jūs trešais jautājums par, par PTO. Nu, varbūt atkārtot to atbildi, ko sniedz uz iepriekšējo jautājumu. Jā, nu, vārdos jau ir daudz smuku runu, deklarācijas, bet, bet vārdi no, no darbiem tomēr atšķiras. Un, Un nu, lielākā problēma Ķīnas eh, līdzlībai pētījā ir tā, ka nu, nav skaidrs, vai mēs, eh, mums darīšana ar attīstītu vai attīstības valsti, kāds ir Ķīnas status, un arī PTO tiesību akti ir eh, nu, pārāk tādi miglēni šajā jautājumā. Bet nu, ķīnieši arī ļoti gudri spēlēs, izspēlēs ar saviem argumentiem no dažādām pusēm. Saka, nu, varbūt daļa no piekrastes, tātad Ķīnas, e, ir attīstīta, bet e, rietumu un ziemeņu reģionos, kur dzīvo iedzīvotāju skaits, ir puse no Eiropas Savienības, un tātad lielāks iedzīvotāju skaits nekā kurā Eiropas Savienības laiva valstī, un šie reģioni ir diezgan neattīstīti patiesībā. Un tāda, nu, lūk, ir realitāte. Nu, viņiem ir e, taisnība, mums arī savā ziņā taisnība un PTO. Mm, tā viennozīmīgi skaidrs šajos jautājumos neizsakās, un, eh, nu, līdz ar to ķīniešiem savā ziņā ir eh, drusciņ vairāk priekšrocību šeit nekā mums. Jums eh, ir vēl nedaudz laika, tad varbūt varētu izteikt kādu priekšlikumu, ko mēs nākotnē varētu apspriest, proti par INTA komitejas attiecībām ar Ķīnas partneriem. Un, protams, Ķīna ir milzīga valsts, bet ja mēs varētu uh, vismaz eh, reizi gadā kontaktēties, teiksim, vienreiz, eh, viena vizīte Ķīnā, viena Briselē ar mūsu partneriem. Tas būtu reāls veids, kā pilnveidot mūsu attiecības. Eh, nu, pretējā gadījumā, protams, mēs um, dodamies uz Ķīnu vienu vai cita parlamenta struktūru, bet tā neauž ar INTA komiteju, neauž. Un nu, tur tiek spriest par jautājumiem, kas interesē mums. Tā kā varbūt arī šo jautājumu varētu aktualizēt kādā no nākamajām koordinatoru sanāksmēm. Vai mums ir iespēja uzaicināt Ķīnas partnerus ierasties eh, Briselē uz dialogu? Mums ir, es domāju, specializēts partnerus, to tirzniecības ministrija vai, vai kas tam līdzīgs. Nu, Ķīna ir eh, dialogs ar eh, Ķīnas tirsniecības pārstāvjiem, nu tad arī Inta pārstāvis varētu tur uzaicināt. Nezinu juridiski, kāds izskatās, kāds ir iespējas, bet nu, vismaz varētu mm, papētīt tuvāk šādu iespēju. Un, visbeidzot, eh, pievienojos tiem kolēģiem, kas eh, pauda pateicību sekretariātiem. Tiešām vizīte bija ļoti tā gludi un raiti norganizēta, un eh, paldies par to. Ja un citu komentāru nav, tad liekam punktu šim darba kārtības jautājumam. Un nākamais 18. punkts uzraudzības grupu pasākumu. Un šeit man ir šās tādas piezīmes, man īstenībā, ko gribu jums dalīties. Ja Uh, Attiecībā ar Japānu uzraudzības grupu šī INTE uzraudzības grupa ir uh, aktivizējusi savu darbību, lai izskatītu es un uh, Japānas partnerības nolīgumu, kā jūs zināt, drīz tas nonāks Eiropas parlamentā izskatīšanā. Tikšanās notikušas divreiz. Es saprotu, ka mūsu kolēģis Silva Pereira nav klāt. Tādā gadienā es nolasīšu komentārs viņa vārdā 25. aprīlī un 15. maijā. Notika viedokļu apmaiņa ar iesaistītajām pusēm. Es auto ražotāju asociācijas arotbiedrības Japānas eh, tirgotāju apvienība Eiropā. Uh, transporta, vides speciālisti un nevalstisku organizāciju pārstāvi. Tika pausta atbalsts un vienošanās iespējai citi uzsvēra, ka būtu ievērami ja iegumi no Japānas un ES nolīguma. Izskanēja arī bāžas par dažiem elementiem, piemēram, ka Japāna nav uh, ratificējis divas starptautiskās tirzniecības organizācijas konvencijas dokumentus. Mm, vēl Japānā ir jāpielāgo savus standarts starptautiskiem standartiem, ir baž, bažas par Eiropas Savienības autobūvas sektoru, un nav arī paredzēta caurskatāmība izcelsmes noteikumiem. Bāžas izskanēja par eh, ilgspējīgas eh, attīstības sadaļas mērķiem. Eh, Eiropas pārtikas uz pārtiks un dzērienu ražotāju asociācija norādīja, ka tikai 39% apjomā Japāna ir pašpietiekama šajās nozarēs. Komisija arī bija klāt debatās, debatēs, un tā varēja papildināt sniegto informāciju un paskaidrot mm, dažus aspektus. Mm, tad mums ir attiecība ar Meksiku uzraudzības grupa. 25. aprīlī Inta mm, grupa tikās ar galveno sarunu vadītāju no Meksikas puses, ar Meksiku Helēnu Konigu, un tika apspriests pašreizējais stāvoklis. Uh, šizniecības jomā, lai modernizētu ES Meksikas um, nolīgumu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju tikai jūs informēt par to, ka uh, informācija, ko mēs saņēmām no komisijas, vispirms tika nododa, tika nodot šai follow-up grupai. Nevar jums tagad sniegt vairāk informācijas. Vakardien tikai saņēmām šo informāciju. Gribēju tikai norādīt, ka. Uh, arī dažādu politisko grupu koordinatori mūs daudz atbalstīja, sekošai informācijai mums bija jautājumi un komisija iesniedza atbildes. Un esmu gatava arī atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja jums tādi ir. Paldies! Uh, Liels paldies! Mm. Tad ir arī attiecībā ar ASV uzraudzības grupu viņi apsprieda ar uh, tirzniecības organ, uh, tirzniecības ģenerāla direktorātu ASV ieviestos uh, ierobežojums tērauda un alumīnija eksportam, importam. Uh, priekšsēdētājs nav klāt, bet, nu, ko tad mēs darīsim? Atliksim šo jautājumu izskatīšanu. Visticamāk, kā jau kolēģi no sekretārāta man saka, tas ir bijis informatīvs dialogs, taču, kā redzat, eh, ik nedēļu notikumi attīstās, situācija mainās, ja atbildīgā persona tagad nav klāt, tad, eh, tad arī varam šo jautājumu neskatīt tagad. Labi. Te runāt par Ķīnu, bija viedokļa apmaiņa ar komisiju un dod vārdu man pašam par šo jautājumu, taču izteikšos pavisam īsi, tāpēc, ka šī viedokļa apmaiņa notika pirms mūsu delegācija apmeklēja Ķīnu. Inta delegācija apmeklēja Ķīnu, līdz ar to bija runa par divpusējo, divpusējo investīciju nolīguma sarunu stāvokli pēdējais sarunu rauns notika, tad sagatavojam nākošo sarunu kārtu. Būtībā Ķīnas kolēģi šiet uh, nesteidzas panākt progresu šajās sarunās, kā vai laiku paredzēts šovasar ir ES Ķīnas samits, tas notiks jūlijā, ja pareizi atceros, nu paredzēts, ka tas notiks jūlijā, taču. Mm, var secināt, ka optimisms ambīcijas ir samazinājušies, ņemot vērā, ka nebija rezultāti mūsu iepriekšējā ES Ķīnas samitā pagājušajā gadā. Mm, nu, es domāju, ka tas arī ir um, pamata informācija, ko komisija mums sniedz šai informācijas sanāksmē. Tālāk ir attiecība ar ASV, ja Brex, ar, ar um, apvienotās karalisti, ir Brexit uh, uzraudzības grupa. 15. maijā notika tikšanās, um, apmainījāmies viedokļiem par um, muitas sadarbību ar ASV, ar vienotās karalists, dod vārdu Pabriks kungam. Paldies, es tagad aizstāju Godlīve Kirskotu Rovovu. Jā, otrdien mēs mūsu apvienotās karalists uzraudzības grupā runājām galvenokārt par sadarbību muitas lomā, jomā. Pavisam īsi kolēģiem pateikšu. Sākotnē mēs vēlējāmies uzaicināt eksperts no pasaules muitas organizācijas, taču viņa atteicās, sakot, ka tas ir ļoti jutīgs jautājums, tad mēs Mums bija Eriksons, Eriksona kungs, eksperts no Eiropas politiskās ekonomikas centra. Viņš mums sniedza savu sākotnējo ieskatu. Viņš arī salīdzināja dažādās iespējas, kāds varētu būt nākotnes vienošanās dokumentā, ka, piemēram, viņš sniedza vienu no labākajiem eh, robežu nolīgumiem starp Zviedriju un Norvēģiju. Viņš arī sniedza paraugu prakses piemērus. Bija arī runa par papildu uh, laika nepieciešamību, lai šķērsot robežu īpaši liela šīs izmaksas mazai vidējiem uzņēmumiem. Viņš arī runāja par praktisko pusi plašiem juridiskiem ietvariem un bija arī par to, kā tirgotāji praktiski rēģē uz um, noteikumiem. Katrā ziņā, ja kolēģis interesē šī prezentācija, tā tiešām bija interesanta. PowerPoint prezentācija ir pieejama. Ja jums šī prezentācija vajadzīga, tad uh, varat to saņemt un informēties labāk. Paldies. Paldies, lūdzu. Vārds jums, saka priekšsēdētājs. Pavisam īsts komentārs. Es, diemžēl, nevarēju piedalīties uh, uzraudzības grupā es nerunāšu sīkāk par muitas eh, notiekumu, vai šis piemērs starp, eh, starp, par robežu starp Zviedriju un Norvēģiju, vai tas tad risinātu Ziemeļīrijas un Īrijas republikas robežu? Jūs saprotat, tas lielā mērā atkarīgs no politiskā lēma, taču cits starpā viņš arī norādīja uz to, ar kādām grūtībām saskaras, eh, saskārās Zviedrija un Norvēģija, jo jūs nevarat organizēt preču apriti e, visos robežu šķēršošanas punktos, jo šī robeža ļoti gara. Taču runājot par īriju un Lielbritāniju un Lielbritāniju un Eiropu šajā gadienā, te būtu jāfokusējas uz dažiem punktiem šai robežai. Es personīgi sapratu to tā, ka preces nešķērsot robežu, jebkurā robežu šķēršošanas punktā būtu kaut kas iepriekš noteikti, kur ir tie punkti, kur to var darīt. No tehniskā viedokļa viņa skatījumā tas būtu iespējams, taču no politiskā viedokļa mm, tas atkarīgs no Briseles, Londonas un vēl kādu lēmumu pieņēmēju lēmumu. Paldies! Kolēģi, vai vēl kāds jautājums referentiem par uzraudzības grupu aktivitātēm? Ne. Labi, tādā gadienā pāriem pie nākošā darba kārtības punkta. Stāvoklis sarunās ar Māroku attiecībā uz vienošanos, kas pieņem protokols par asociāciju nolīgumu un sivsarniecību nolīgumu izcelsmi. Tas ir pēdējais punkts mūsu sanāksmē. Koordināti ir pieņēma lēmumu to iekļaut, tāpēc, ka referenda Lalonda kungs to lūdza, lai saņemtu informāciju, jaunāko informāciju no komisijas un Eiropas ārējas darbības dienas. 20. februārī komisija un Eiropas ārējas darbības dienas sniedz jaunāko informāciju Inta komitejai par uh, mērķiem nākotnes nolīgumā saistībā ar asociācijas nolīgumu. Uh, ir jāveic konsultēšanās process uh, saskaņā ar uh, eh, ES tiesas 2016. gada 21. decembra sprieduma. Nemodificēto uh, asociācijas nolīgumu protokolu, nedz arī uh, zivsaimniecības vienošanās protokolu nav pieņēmuši komisija. Uh, šim jautājumam, protams, ir vairāk aspekti, tātad afetpešana, agrī. Uh, Deputāti ir aicināti piedalīties. Šajā sanāksmē taču neviens no viņiem nav apstiprinājis savu līdzdalību. Vispirms došu vārdu mūsu uh, referentē Patrisie Lalondai Lūdzu. Sorry, but uh, I lost my glasses. Piedodiet, pazaudēju brīlis. I will try to read. <laughs> I lost my glasses. So, Mr. Monsieur President. Et... Priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es pateicos Eiropas komisijai, arī taksu eh, ģenerāla direktorātam un arī mar, eh, dire, ģenerāla direktorātam. Paldies par to, ka atbildējis mūsu ielūgumu un ar Startautiskās tirsniecības komiteju apmainīties ar viedokļiem par šo jautājumu. Jūs zināt, ka esam pavirzījušies uz priekšu. Uh, kopš mums pēdējā viedokļa apmaiņas intā, jo komisija pašlaik arī noslēdz asociācijas līgumi ir pēdējās uh, fāzē. Saprotu, ka visam drīz mēs šo dosjē arī šeit saņemsim Eiropas parlamentā. Padoma 16. aprīlī ir pieņēmusi arī komisijas piedāvāto mandātu par zivsaimniecības uh, nolīgumu. Vakardien parlamentā uh, Dro komitejā uh, Uzklausījām ANO īpašo sūtni Zemsahāras Āfrikai, kas arī paskaidro, kurš paskaidroja, kāds būs, kāda būs viņa misija un mērķi. Mēs paudām arī viņam savu atbalstu ANO vadītāju miera misijai. Īpašajam sūtnim nav tieša ietekme uz parlamentāras komitejas darbu. Tajā pat laikā miera process ir tas uh, satvērs, kurā mēs varam rīkoties. Līdz ar to, nu, piedodiet, sakrunātāji, bez brillēm grūti izlasīt. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu darbs šeit arī sasāktos ar ANO īpašā sūtņa darbu. Es biju referente un mūs tiešām pārsteidza un ietekmē ļoti tas, kā ANO īpaš, īpašais sūtnis strādā, lai rastu risinājumu šajā dosijā. Pēc tam ar Eiropas komisiju tikāmies vairāk kārt. Mēs gribētu, lai šīs jaunās viedokļa apmaiņas tad arī būtu nākamais solis, lai virzītos uz priekšu šai dosijā asociācijas nolīguma noslēgšanā. Un otrkārt ir jārunā arī par zivsainiecības nolīgumu, par to ir arī februāra beigās ir izteikusies Eiropas Savienības tiesa, nāks klē ar savu spriedumu. Precīzāk runājot, mēs vēlamies, lai komisija uh, mūsu parlamentārajā darbā arī skaidrotu, kā savstarpēji uh, savs, uh, iet roku rokā šie visi dosjē. Tad arī vēlamies, lai jūs runātu arī par to, uh, ko ir iecerējis Eiropas komisijas zivsainiecības nolīguma jomā, lai ievērotu Eiropas saimnības tiesas spriedumu. Uh, Līdz ar to man ir sekojuši jautājumi, došu vārdu pēc tam kolēģiem, lai viņi varētu papildināt manis sacīt, uzdot cits jautājums. Vai jūs varētu detalizēt pateikt, cik tālu ir tikus procedūra tieši asociācijas nolīguma jomā un kad Eiropas parlaments varētu saņemt šo dosjē? Mēs dzirdējām, ka, runāja, ka runa par jūniju, vai tas tā ir? Tad vai ir arī kādis, kādas jaunas pārdomas, ar ko jūs varētu dalīties šeit komitejā pār uh, dažādiem elementiem, konsultācijām. Un tad arī varbūt jūs varētu arī izteikties par zvejas nolīgumu, par termiņiem, kā arī kā tas sasautas ar asociācijas nolīgumu. Tas viss no manas puses. Liels paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Jā, man žēl, ka jums nav brīļu. Cerams, ka drīz atradīsiet. Tagad vēršos pie grupām. Marija Arēna, es un tev vārdā. Es ceru, ka pareiz dot te vārdu. Paldies, liels paldies Patrīcijai par uh, šo kopsavilkumu. Arī piedalījos uzklausīšanā, tikāmies arī pa šo sūtni. Jā, ANO uh, darbs ir noteikti jāatbalsta šeit Eiropas parlamentā. Uh, ANO ļoti daudz no mums sagaida tieši šajā jomā. Te interkomitejā un es neredzu kolēģis no Agriju un Zivsainiecības komitejām. Bet nu, es domāju, ka mums vajadzētu strādāt tā horizontālāk šiem jautājumiem dažādās komitejās, jo mēs vēlamies stabilitāti mūsu attiecībās ar Maroku īpaši mūsu tirdzniecības attiecībās ar Maroku. Kad runājam par to, tad arī tas ir ļoti svarīgi investoriem, lai viņi zinātu, tad uh, kādā juridiskajā telpā viņi varēs strādāt, lai varētu investēt. Marokā. Marokā ir nepieciešams šīs stabilās attiecības ar Eiropas Savienību. Šīs stabilās attiecības ar Eiropas Savienību, tas nozīmē arī juridisko stabilitāti, uh, Mēs tagad strādājam uh, nevis tādās tradicionālās attiecību. Um, attiecībās ar Māroku mēs reaģējam uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu par līgumiem, ko esam noslēguši, bet kas tiek uzskatīti par neatbilstīgiem, vai arī tie būs jāpapildina ar vairākiem elementiem, lai respektētu starptautiskās konvencijas. Te īpaši aktuāls ir Rietum Sahāras jautājums. Uh, Nu, tad, lai atbildētu Eiropas Savienības tiesas uh, eh, spriedumu, ir viens ļoti būtisks jautājums, kas ir jārisina, ir par piekrišanu, par šo līgumu piemērošanu, vai tas būtu zivsaimniecības nolīgums, vai tas būtu lauksaimniecības nolīgums. Es zinu, ka šis piekrišanas jautājums rada problēmas. Uh, Jo, nu, kas tas īsti ir, ko tas nozīmē, kam un kā ir jāpiekrīt, kā ir jāorganizē konsultācijas. Zinu, ka pašlaik ir vairāki priekšlikumi, ar ko nāk lajā komisija, un arī Marokas iestādēm ir priekšlikumi. Uzskatu, ka mums ir nepieciešams caur, nepieciešama caurskatāmība šai darbā. Es piedāvātu sekojošo. Tad, kad ņemot vērā, cik šī piekrišanas process ir sarežģīts, tad mums ir uh, nepieci, tad ir svarīgi ņemt vērā Eiropas Savienības tiesas lūgumu pēc šīs piekrišanas. Te ir svarīgi saņemt atzinumu no Eiropas Savienības tiesas par to, kā tad šī piekrišana ir jāsaņem no uh, iesaistītajām pusēm. Ja mēs vēlamies atgriezties pie juridiskās stabilitātes, tad šeit ļoti svarīga ir Eiropas Savienības tiesas nostāja. Uh, Tādējādi mums Eiropas parlamentam pirms vispār uzdodam jautājumu par balsojumu par šiem līgumiem ir jāsaņem atbildi no tiesas. Vai konsultācijas procedūras, eh, kuras īstenoja Maroka ar Eiropas komisiju, vai tas atbilst šīm piekrišanas eh, procesam, kā to prasīja Eiropas Savienības tiesa savā spriedumā. Man ir viens jautājums par termiņiem. Zivsaimniecības nolīgums vairs nebūs spēkā sākot ar 14. jūliju. Nu, tagad ir māja vidus. Ja mēs gribam visu šo darbu paveikt uh, šajos termiņos, es nedomāju, ka mēs to varam darīt aiz slēgtām durvīm, bet tas ir tieši tas, kas pašlaik notiek. Komisija mērāk ved sarunas, bet mēs nekādā veidā nesam vispār iesaistīti šajās diskusijās. Ja mēs gribam, lai Eiropas parlamenta nostāja būtu pieņemta pirms 14. jūlija, uh, Nu, tādā gadījumā arī jārīkojas ātrāk, ir jābūt caurskatāmākam procesam. Nevar prasīt Eiropas parlamentam pieņemt savu pozīciju, ja mūsu rīcībā nav viss nepieciešamā informācija. Un mēs gribam pieņemt savu nostāju atbilstīgi Eiropas Savienības tiesas spriedumam. Un visbeidzot, daži kolēģi sacīja, ka tiesas uh, spriedums apdraud Eiropas Savienības un Marokas attiecības. Tad es atbildu šiem kolēģiem. Uh, ka ievērot tiesas spriedumu nenozīmē apdraudēt kādu līgumu, gluži pretēji. Tieši tad, kad mēs neievērojam uh, tiesiskumu, ka tas apdraud šīs mūsu attiecības ar Maroku, aicinātu Eiropas parlamentā respektēt uh, tiesiskumu un Eiropas Savienības tiesas neatkarību. Paldies! Un tagad Helmuts Šalts, lūdzu. Nu? nu. Okay, uh, Labi, nu izskatījās, ka zaļie pieteicās pirms mums, ēnu referenta šeit nav, tomēr es eh, vēlos reaģēt uz arēnas kundzes sacīto. Es tiesas sprieduma neievērošana vispār ir kaut kas neiedomājams mums goe grupā. arī ļoti skaidrs šis uh, paziņojums par to, ka konsultācijas ir jānotur, ja arī jābūt šai piekrišanai. Tas nozīmē, ka tikai starptautiska struktūra var piedalīties šais sarunās un te arī rietums Ahārs cilvēki jāatzīst kā pārstāvi kamēr ar viņiem nav bijušas konsultācijas un nav bijusi no viņu puses piekrišana, mēs nevaram virzīties uz priekšu ar šiem jautājumiem. Lūk, šī ir tā problēma. Es gribu šodien dzirdēt ļoti skaidru atbildi no komisijas par šo, jo komisija pagājušajā reizē mums neko par šo neteica, par to, kā viņi šo visu organizē. Vai viņi joprojām grib turpināt ignorēt ēst tiesas spriedumu? Uh, jo, protams, tirzniecības attiecības ar Maroku var būt jā, kāda jauna vienošanās, jā, un tāda uh, visaptveroša ekonomiskas uh, tirzniecības attiecības arī ar Rietum Sahāras uh, tautām. Tas ir ļoti svarīgi. Te ir jāpieturas pie starptautiskajām tiesībām, un šodien par to gribu dzirdēt kristāli skaidru atbildi. Jā, paldies un piedodiet, kā jaucu grupu pieteikšanās secību. Buknerkungs. Nu, paldies, vēlos norādīt uz to, ka komisijas rekomendācija attiecībā uz sarunu mandātu angļu un franču tekstu versijās eh, būtiski atšķirās. Angļu tekstu versijā Te ir runa par eh, People of Western Sahara, tātad rietumu Saharas eh, tautai, cilvēku un franču populācijum, iedzīvotāji. Nu, tas nozīmē, ka vienā versijā tur izceltie cilvēki, kas tur vienkārši dzīvo, mitinās. Otrā gadījumā runa par, par eh, tautu, par cilvēkiem, kas tur pieder, kas ir vietējie. Nu, kā tad tas nākas? vienā un tajā pašā raktā, rakstā, tātad tā, mandātā, angļu un uh, franču tekstu versijas tik fundamentāli atšķiras. Otrs, ko vēlos uzsvērt, ir atšķirības starp um, vienošanos par um, lauksainicības uh, tātad lietām un um, zivsainiecības uh, nozari. Pirmajā gadījumā uh, ir nedaudz eh, pielāgot izcelsmes eh, normatīvu, tad, tad, tad es eh, runāju par lauksainicības nolīgumu, bet savukārt zivsainicību nolīgumu, nolīgumu gadījumā ir tātad lūk skaidra atsauce uz, uz Rietumu Sahāras iedzīvotājiem. Nu, un skatības labāk vēlos uzsvērt, ka sarunas sarunām jānotiek Rabatā un Briselē. Un, ja tā, tad kā tad šie Rietum Sahāras iedzīvotāji kāds viņi varētu ierasties um, rabatā, ja viņi nāks saskaties ar tādām represijām. Mūsuprāt, tas taču, manuprāt, tas nav īsti iespējams. Un, uh, katru jūs esat to iztēlojušies, ka um, Eiropas Savienības komisija um, veic sarunas atbilstoši Mārokas tiesībām. Nu, tas taču neiet krastā. Uh, Mums jāpanāk, lai rietumu Sahāras iedzīvotāji pilnībā tiktu iesaistīti šajā sarunās, un kā to sacīja man kolēģi, vienošanās, kas um, ignorē Eiropas Savienības um, tiesas uh, lēmumus un, un, ar, un uh, ieteikumus, tas uh, nav iedomājams. Un tiešām, Miklēr kungs, jūs ievadā atsaucāties uz uh, tātad tiesas uh, lūgumu, nu tas nav nekāds lūgums, tas ir uh, Uh, tiesas nolēmums, uh, kam ir uh, attiecīgs tiesisks saks. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tad te ir vēl viens runātāja rauns, un tad uh, komisijai vārds uz Dēvids Mārtins. You, Chair, brief, want... Paldies! Jā, es arī vēlētos uh, reaģēt uz kolēģi sacīto. Protams, ka mēs ar Marokas karalisti gribam pēc iespējas labākas attiecības, bet tāpat laikā arī jāievēro starptautiskās Eiropas tiesības un minoritāšu tiesības. Te mums jāatrod ir arī līdzsvars starp šīm abām lietām. Gribu norādīt uz to, ko minēja kolēģi. Šis nav tikai jautājums par to, ka dažus vārdus mainām līgumā. Nē, te mēs mainām arī praksi Ņemot vērā, ka līdz šim mums nav izdevies neko daudz darīt ar precēm, kas nāk no Izraels okupētajām teritorijām, tad ko komisija var darīt? Ja, lai nodrošinātu to, ka, ja mainām mūsu attiecības ar Māroku, lai ievērotējas tiesas spriedumu, vai tad būs iespējams arī uh, izsekot preces, kas nāk no rietums Sahāras, lai rietums Sahāras iedzīvotāji gūs labumu no šo preču tirdzniecības un savu dabas resursu izmantošanas. Un otrs jautājums, ko teica Helmuts Šulcs, jābūt arī skaidrām indikācijām no komisijas, ar ko tad viņi ir konsultējušies šajā procesā līdz šim. Jābūt ļoti skaidriem paziņojumiem, ar kuriem jūs runājat un ar kuriem nē. Paldies, Maģilesikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par nepieciešamību Eiropas parlamentam un Eiropas Savienībai kopumā arī ievērot savas uh, tiesības un savus likumus, ievērot šajā gadījumā es tiesas spriedumu. Manuprāt, tas ir Eiropas Savienības uzticības un uzticamības jautājums. Līdz ar to Es raugos uz šo procesu, kā to īsteno sarunās ar komisiju, un mums, mēs neesam saņēmuši skaidrs atbildes no komisijas. Es tiesas spriedums divreiz mums skaidri pasaka, kā Mums ir nepieciešama šī rietuma Sahāras iedzīvotāja piekrišana. Ar konsultāciju vien šeit nepietiek, jābūt piekrišanai. Bet tagad ir konsultācija process starp Briselu un Rabatu. Jāsaprot, ka ļoti daudz rietumu Sahāras organizācijas nemaz nevar doties uz Rabatu, nevar at atvērti, mierīgi arī piedalīties sarunās par pašnoteikšanos. Uh, kas ir atzīta kā tāda starptautiskā līmenī. Es gribētu zināt, kāda Eiropas komisijai šeit ir iespēja organizēt atvērtu, caurskatāmu konsultāciju un saņemt piekrišanu jautājums, kā komisija ir iecerējusi panākt piekrišanu no rietum Sahāras iedzīvotājiem. Tālāk tas ir arī saistīts ar ēstiesas spriedumu par zivsaimniecības nolīgumu. Uh, 76. Eh, punktā spriedumā tiek teikts, ka Maroka ne, nevēl sevi atzīt kā vien eh, suverēnu varu pār Rietum Sahāras teritoriju, taču tiesa skaidri saka, ka Maroka nevar būt šāda lielvara de facto, jo šāda koncepts kā tāds nepastāv. Uh, Tādēļ ir jautājums komisijai, kā jūs varat vēst sarunas ar Māroku par šo, ja Mārokai nav nekādas suverenitātes un nekādas legālas teikšanas pār rietumu Sahāru, jo nu, tas ir pamats šāda veida nolīgumam ar Maroku un ar rietumu Sahāru. Lūk, kā teica Marija Arēna, šeit, manuprāt, ir fundamentāli svarīgi saņemt arī tiesas atzinumu. Uh, par to, kas tad pašlaik notiek. Eiropas parlaments nevar nākt klajā ar pozīciju, ja mums nav simtprocentīga skaidrība par visu informāciju, jo gadiem mēs te dzīvojam ar juridisko neskaidrību. Līdz ar to, piemēram, Andalūzijas, Kanārijas un Galīcijas ilsaimnieki, kas tur dodas, un 90% ir arī no Rietum Sahāras. Pašlaik šiem zvejniekiem nav nekādas juridiskās skaidrības, un kas par to maksā? Uh, kuram ir jāuzņem šī atbildība. Šie jautājumi ir ļoti, ļoti svarīgi. Tādēļ atkārtoju, šis ir Eiropas Savienības uzticamības jautājums. Es gribu, lai komisija mums sniedz skaidrs atbildes uz visiem šiem uz precīzajiem jautājumiem. Liels paldies! Minēt kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, mēs jau runājām par ēstiesas spriedumu. Nu, tas ir ļoti skaidrs. Zivsaimniecības nolīgums nepiemērojas rietumā, eh, rietum Sahārai, ja vien eh, rietum Sahāras iedzīvotāji nesaka skaidru piekrišanu, bet komisijai nav šāda līguma, nemaz nemēģina to panākt. Komisija vienkārši runā kā okupants un mm, tādējādi arī komisijai Um, arī liek šķēršļus ANO miera procesam. Tur uz vietas jautājums, vai komisija ir iecerējusi vispār ievērot un respektēt šo ES tiesas spriedumu un prasīsiet skaidru piekrišanu no Rietum-Sahāras iedzīvotājiem. ASV un citām valstīm ir uh, nolīgums ar Maroku bez Rietum-Sahāras. Tātad tas ir iespējams. Gribu izmantot šo iespēju, lai runātu par rīfiedzīvotājiem. iedzīvotājiem Tātad, vai tur ir arī veikti kādi pētījumi? Arī iedzīvotāji arī gūst labumu no uh, eh, šiem lauksaimniecības uzsaimniecības nolīgumiem. Thank you very much, and I turn now to the... Paldies, komisija. Lūdzu, vārds jums. Merci, monsieur le président. Uh, je me présente Christian Rambaud. Paldies, priekšsēdētājs. Esmu Kristiāns Rambaud. Es esmu Māra ģenerāldirektorāta sekretārs. Mēs nodarbojamies ar zivsaimniecības nolīgumiem, tātad es runāšu tikai par to. Es esmu atbildīgs par sarunām ar Maroku. Īsi atgādināšu, komisija strādā katru dienu, kaut arī sarunas sākās 17. Eh, aprīlī. Mēs strādājam ikdienu, lai panāktu risinājumu, kas būtu eh, kas eh, cienītu es tiesas spriedumu. Ievērētu to. Es tiesas spriedumā secinājumi minēts, ka uh, šis līgums ir nelegāls tikai attiecībā uz konkrētu zonu, kad zveja notiek tajos ūdeņos. Tad, ko mēs, kādu risinājumu mēģinām panākt? Tādu risinājumu, kas ļauj e, pēc gara un pēc burta ievērot es tiesas spriedumu un, un kas ļauj turpināt e, zveju, jo, ja kā, kā jūs norādāt, šodien šai ziņā valda juridiskā nestabilitāte un tas ekonomiski skar gan ES operators, kas tradicionāli zvejotais ūdeņos, gan arī piekrastes uh, iedzīvotājiem Marokā, kas pārtiek no, no zivsaimniecības šis nolīgums miņājas uz vietas, tāpēc, ka pirmkārt jāizvēlas, kādi instrumenti ir jāizvēl, kādas instrumentus izvēlamies, tie ir visi juridiskie instrumenti, starptautisks nolīgums, jo no komisijas puses mēs uzskatām, ka pretēji saucamajam agri nolīgumam, kas uh, ir asociācijas nolīgums groza, groza pirmo un ceturto pielikumu, ka pašreizējais izņemnieks nolīgums ir spēkā, bet ES tiesa uzskata, ka tas attiec tikai uz ziemeļu daļas ūdeņiem. Tas ir, tā ir, tas ir sens nolīgums. Tikmēr ir eh, izstrādāts jauns līgums, Lisabons līgums, tai vairs nav runa par vienošanos starp ES un Marokas eh, karaļvalsti, bet, karalisti, bet eh, tas ir svarīgs elements. Otkārt, 2013. gadā tika ļoti reformēta zivsaimniecības politika Eiropas Savienībā. Tas ietekmē arī pašreizējo nolīgumu līdz ar to. Nolīgums ar Maroku ir jāsaskaņo ar tiem principiem un mērķiem, kas ir noteikti mūsu pamatregulā. Un tās mērķis nošanāt ilgspējīgu zivsaimniecību un arī definē dažus principus un mērķus. Te ir runa arī par cilvēktiesībām, par uh, iespējām Eiropiešiem vairāk tik klāt uh, šim reģionam. Te sīkāk nestāstīšu, tas ir runā par uh, nediskriminējošu attieksmi pret ES floti, salīdzinājumā ar trešās valsts flotēm, bet Marokai to neievēro. Tā tad Tad viss tas liecina, ka ir vajadzīgs jauns nolīgums par ilgspējīgu zveju. Šodien jautājums ir tāds, vai jāizmanto tāda paša pieeja, kāda mums bija lauksaimniecības nolīguma kontekstā. Mēs uzskatām, ka mums ir vajadzīgs nolīgums, ko iespējams papildina apmaiņa ar vēstulēm un, iespējams, jauns protokols. Bet te ir jāzina, ka vēl ne jau ES tiesas spriedums pieprasa atjaunot protokolu. Vienkārši lieta ir tāda, ka pašreizējais protokols spēkā līdz 14. jūlijam šajā gadā. Tātad te ir jāveic liels sagatavas darbs, un tas attiec arī uz uh, padoms doto mandātu komisijai vadīt sarunas par jauno nolīgumu. Tātad šiem trījiem elementiem tagad ir jātiek apspriestiem ar mūsu Marokas partneriem, lai rastu risinājumu. Bet runāju par principu. Ir trīs pamat elementi. Pirmkārt, ir jādefinē darbības joma. Darbības joma attiecas uz ūdeņiem eh, rietumu, eh, rietumos, eh, rietumu ūdeņiem mm, dienvidos no Saharas. Tā, tā, tā, te ir runa par jurisdikcijas noteiku, noteikšanu Marokai šajos ūdeņos. Tā jāatrod risinājums, kas ir no juridiskā viedokļa saistošs un kas tomēr nebūtu pretrunā es tiesas spriedumam. Otrais elements, ka jābūt labumam atbilstošajiem reģionu iedzīvotājiem. Te es uh, izmantoju terminu, terminoloģiju, kas atainojas es tiesas spriedumā. Jūs zināt, ka atšķirībā no asociācijas nolīguma uh, sivsaimniecības nolīgums paredz uh, aploksni, kur mēs maksājam par piekļuvi ūdeņiem, operatori maksā, un tad vēl ir trešais elements atbalsts uh, sekt, nozars politikai. Šie trīs elementi ir mērķēti uz to, ka ja labums tiek uh, sadalīts atbilstošajā reģiona iedzīvotājiem. Un šis es tiesas spriedums, uz kur jūs atsaucaties, skatāms tajā kontekstā, ka pašreizējā nolīgumā nav paredzētas pārskatīšanas klauzula. Šī pārskatīšana būtu jāsāk izvērtēt šo procesu. Turklāt, runājot par eh, labumu vietējiem iedzīvotājiem, pašreizējā nolīgumā ir eh, nozars atbalsts, kuru uzrauga tā saucamā jauktā komiteja, un tad ik gadu pamatoties uz Marokas sniegto pārskatu, ko tad um, apstiprina jauktā komiteja, tā skaitā es, ļauj secināt, ka visi parametri, kas ir paredzēti, tiek ievēroti. Es aicinu jūs izlasīt ekspost un ex-ante izvērtējumu, kas tika veikta par um, pašreizējo protokolu. Turklāt es tiesto arī izmantojis, lai secinātu, ka 65% ir izmantot, lai atbalstītu šo dienvidu reģionu. Runājot par tālāko, mēs strādājam, lai rastu risinājumu gan par instrumentiem, gan par dažādiem parametriem, kurus pieminēja. Paldies! Uh, Paldies par šiem komentāriem. Nu, vēl joprojām vēršos pie komisijas. Sveicu nākamo komisijas pārstāvu un jums uzreiz ir vārds. Liels paldies priekšstādātāji. Labrīt visiem. Sniegšu īsu informāciju par aktuālo situāciju sarunās par asociācijas līguma grozīšanu. Kā jūs ziniet, eh, notikusi vēstuļu apmaiņa. To mēs eh, izvērstām janvāra beigās, un tieši šādā formā paredzēts noslēgt nākotnes nolīgumu. Un kas tad svarīgākais šai nolīgumā, šajās vēstulēs? Produkti, kas nāk no rietumu Sahāras, nu tiem jā, jāsniedz tādas pašas preferences priekšrocības kā tiem produktiem, kas eh, nāk no Marokas izcelsmes eh, noteikumu asociācijas nolīgumā nu, būs jāpielāgo attiecībā uz produktiem, kas, eh, kur izcels no rietumu Sahāra. Un atbilstības uzraudzība, tātad eh, tas, kā nolīgums tiek, tiek īstenots, to uzraudzīs Marokas iestādes. Nu, tas viss neskars vēl kādu svarīgu elementu, proti pušu nostāja attiecībā uz Rietumsahāras statusu. Un, mēs paušam arī atbalstu apvienoto nāciju procesam, lai beidzot atrisinātu šo ielgušo konfliktu Rietumsahārā. Mums pēdējā sanāksmē mēs koncentrējāmies uz to, lai salikt punktus uz komisijas priešlikumam padomē kā arī, lai konstatētu, kāda būs ieguva Rietumsahāras iedzīvotājiem. Un arī konsultācijas ar tātad, partneriem no Rietumsahāras, un šie aspekti tur jāņem vērā. Nu, tagad tehniskā līmenī šis darbiņš ir pabeigts, un, un nākamie soļi būtu tātad šī priekšlikuma padomas lēmumu par nolīgumu parakstīšanu pieņemšanu komisiju, komisijas kolēģijā. Un nākamais eh, lēmums par eh, tātad eh, nolīgumu slēgšanu pēc Eiropas parlamenta piekrišanas. Tas ir tātad roku rokā šo ziņojumu. Tas tad nu tiks paveikts tuvākajās nedēļās, un Mums kolēģis eh, Kristians Marija no Tīčī Marija stādījums priekšā atsevišķu failu, tātad tas nav tas pats, kas eh, nolīgums par zivsaimniecībām. Protams, eh, šis un, šis un tas tur pārklājas un par vienu to pašu valsti, un līdz ar to tēma ir nedaudz arī līdzīga, proti, kā būs ar Rietumu Sahāru. Es tagad koncentrējos tikai uz tie procesuālo pusi, bet jums ir kādi papildus jautājumi, tad labprāt tiem atbildēšu. Paldies, bet pirms eh, dodu vārdu deputātiem, citiem jautājumiem vēlos vēl vērsties pie Eiropas ārējās eh, darbības dienesta. Nikolas Būti ir ieradies, ja pareizi esmu informēts, tad vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Runājot par ārējās darbības dienestu. Mēs bijām iesaistīti tajā daļā, kas attiec uz apspriešanos jeb konsultēšanos, ka mēs konsultējām uh, vietējos iedzīvotājs, people concerns, kā to saka angliski, īstenojot sarunas saskaņā ar mandātu par lauksaimniecību. Šādā kapacitātē mēs iesaistījāmies, protams, ciešā sadarbībā ar Eiropas komisiju, taču mēs koncentrējamies uz šo konkrēto aspektu. Konsultāciju rezultāti atainosies ziņojumā kas uh, nāks līdz tiem dokumentiem, kas tiks iesniegti padomus apstiprināšanai, mm, Eiropas parlamenta apstiprināšanai. Līdz ar to es jums nevaru izklāstīt saturu pat labu, un taču vēlos jums apliecināt, ka mūsu centieni pievērsti uz uh, šo mērķi pēc iespējas uh, vairāk iekļaut dažādās iesaistītās puses, lai gan no tehniskā viedokļa, jo lauksaimniecības nolīguma grozījumu apspriešana, protams, ir tehniskas uh, tirzniecības tabas jautājums. Uh, Tas ir arī tērē runa par politisku vienošanos, un mēs mēģinājām pēc iespējas vairāk iesaistīt arī pilsonisko sabiedrību. Tātad mēs strādājām pie šiem trim aspektiem. Līdz ar to mēs ņēmām vērā apspriešanās, kuras uh, vadīja arī Maroks varas iestādes, uh, reģiona uh, pārstāvju vārdā. Tad mēs mēģinājām pēc iespējas vairāk atainot atbilstošo iedzīvotāju viedokli, arī iesaistot pilsonisko sabiedrību un arī iesaistījām arī politisko spēlētājus. Turklāt <clears throat> šeit eh, arī tika iesaistīti ANO pārstāvji pēc iespējas vairāk uh, partneru un iesaistīto pušu iesaistījām, uz kuriem atteicas šie grozījumi. Vairākas organizācijas, ar kurām sazinājāmies, nevēlējās atbildēt uz mūsu aicinājumu, vismaz pat labanē, aicinājums ar vienu ir spēkā, un mēs arī turpmāk mēģināsim pēc iespējas uh, plašāku uh, iesaistīto pušu viedokli atainot. Mēs vēlamies mūsu pieejā darīt visu, ko varam. Pa, tomēr paturam prātā, ka šis process ir jo īpaši sarežģīts. Paldies! Uh, thank you. Mēs paldies. Mums eh. skatās, ka vēl ir ienākušies jautājumi pēc šiem komentāriem un vēlreiz vēl šis ir politiskajām grupām. Marijādien pirmā mums. Paldies. Paldies par sniegto informāciju. Jā, mums ir šis asociācijas līgums, ir zivsaimniecības nolīgums. Es gandrīz gribētu teikt, ka zivsaimniecība pat neskārtu intā, inta kompetenci. Tas attiec tikai vienīgi zivsaimniecības komiteja, bet ir divas lietas, kas aizšos nolīgumus. Tas ir Eiropas Savienības tiesas spriedums, kas prasa saskanību mūsu atbildē. Uh, Līdz ar to uzskatu, ka ir būtiski runāt horizontāli par šo jautājumu, nevis tikai runāt par to atsevišķās komitejās. Man ir vairāk jautājumi, reaģēt uz jūsu atbildi, gan par asociācijas nolīgumu, gan zivsaimniecības nolīgumu. Mārokas iestādes un komisija lēma atbildēt uz, komis, uz tiesas spriedumu, sekot, ka jā, tiesa uzskata, ka nolīgumi ir uh, legāli, likumīgi, bet pie zināmiem nosacījumiem kas attiecas uz lauksaimniecības nolīgumu vai asociācijas nolīgumu, ja jūs uzskatāt, ka Rietum Sahāra ir daļa no šiem nolīgumiem un tā lēma komisija neizslēgt Rietum Sahāru no nolīgumiem, tad jā, tā ir hipotēze, kas ir uh, iespējama, bet uh, tas tā nenotika, tā netika izvēlēta. Uh, Tātad ir tik lēmts, ka strādāsim Rietumu Sahāru un Rietumu Sahāras ūdeņiem zivsaimniecībai. Neaizmirsīsim, ka tie tomēr ir 90% no eh, zvejas šai zivsaimniecības nolīgumā, bet, ja mēs sakām, zivsaimniecības nolīgums ir likumīgs, tad ir tikai 10%, kas ir likumīgi. Nu, piedodiet, komisijas kungi, man ir jāsaka, jūs taču to zinājāt, ka pēc tam, kad tika parakstīts protokols, Marokas iestādes caurskatāmi, uh, jums eh, sniedza kartogrāfiju. Iesniedz kartogrāfiju par, tā, par tiem ūdeņiem, kā viņi piešķīra licences, un šai kartogrāfijā bija atspūgļots rietum Sahāras uh, ūdeņi un teritorija. Tas ir kaut kas tāds, ko jūs zinājāt, nevis nezinājāt, taču izlikāties, ka nezināt. Toreiz nebija tiesas spriedums, līdz ar to turpinājām šo nelikumīgo aktivitāti, un tagad ir Eiropas Sanības tiesas uh, spriedums, eh, kurš saka, ka pietiek, mēs vairs tā nevaram turpināties. Tāds vairs nevar turpināties. Līdz ar to mums jāmainās. Man, eh, kā parlamentārietei, šeit ir bažas. Vakar jūs zinājāt, ka tas ir nelegāli, taču turpinājāt to visu. Tomēr es gribētu šodien zināt simtprocentīgi skaidri, ka tas, ko, par ko vēdat eh, sarunas šodien, lai tas pilnībā atbilst spriedumam labākais veids, kā nodrošināt šo uh, respektu ir prasīt tiesai, vai tā uzskata, ka uh, tas viss ir juridiski pareizi. Es negribu te uzstāt kaut kādu politisku procesu par rietumu Sahāras statusu mēs visi pieņēmām to, ka tam ir jābūt zem ANO. Un tagad mēs nevaram politiski atrisināt rietumu, Sāhāras uh, politisko jautājumu ar asociācijas vai zivsainicības nolīgumu. Mums te ir jāpaļaujas uz ANO. Taču mums būs nolīgumi, kuriem vismaz minimāli jāatbilst tam, ko prasa tiesa. Kad jūs sakāt, ka esat paredzējis pārskata klauzulu, nu tas mani satrauc. Vai šo revīzijas klauzulu tad jūs esat iecerējuši pielāgoties tiesas spriedumam? Es prasu, lai šī atbilstība notiktu tagad un nevis ar kaut kādu pārskata klauzulu. Tad kā zilsaimniecības nolīgumā jūs panāksiet šo piekrišanu? Es saprotu, jā, kā. Ka te ir specifiska aploksne tieši šīm peļņas pārdalai, tas ir par zivsaimniecības nolīgumu, bet par piekrišanu es gribētu tomēr labāk saprast. Kā jūs to garantēsiet, kā esošās konsultācijas arī novedīs pie tā, ka uh, rietum Sahāras iedzīvotāji sniegs savu piekrišanu. Viņu nu, teritoriālie ūdeņi tam tiks izmantoti. Tas pats attiec lauksaimniecības nolīgumu. Tālāk. Gribētu arī zināt, vai ir iespējams to paredzēt, jo te tiek teikts, ka kaut kas tāds jau ir kā iedomāts. Uh, kā var šo līgumu ratificēt bez Eiropas parlamenta piekrišanas. Tas būtu ļoti slikti. Ja jūs mēģināt šeit forsēt lietas un izvairīties no parlamenta ratifikācijas, es nedomāju, ka tā ir laba doma. Vai šodien uh, jūs par to runājat? Komisija padoma Maruks iestādes, ka eventuāli uh, jūs varētu apiet Eiropas parlamenta ratifikāciju. Vai tas ir iespējams, vai jūs ko tādu esat iedomājušies? Paldies. Nu, tagad eh, vārds kolēģiem man šulēsī. Paldies. Jā, jāteic, ka manis sašausmina tā atbilde, ko es dzirdēju. Galvenokārt jau tad, Gispā, neatbildējāt uz mūsu jautājumiem, piemēram, par piekrišanu jūs neko neteicāt, mēs gaidām jūs atbildi, neko nesacījāt. Mēs gaidām ļoti skaidru atbildi par juridisko pamatu, ko jūs izmantojat šajā jauktajā komitejā, apmainoties ar vēstulēm, tur arī nebija atbildes. Nu, taču atbildiet uz deputātu jautājumiem, esam to pelnījuši, un tas arī ir normāli, ka tas tā notiek šeit parlamentā. Tad man arī šokēja uh, tie vārdi, ko izmantojat Eiropas komisija. Galbeigās mums ir Eiropas Savienības tiesas spriedums, kur tiek runāts par Rietum Sahāras tautu. Šorīt bija piekrastes iedzīvotāji minēti, attiecīgie iedzīvotāji, vietējie iedzīvotāji nevienu reizi jūs nerunājāt par tautu Rietum Sahārā. Te jābūt nopietniem ir uh, tomēr jāatsaucas uz to, ko teica Rietumu um, ES tiesas spriedums. Jūs sakāt, ka jūs atzīstat, ka nav Marokai suverenitāte pār Rietumu Sahāru un uzreiz pēc tam runājat par dienvidu reģioniem. Nu, ļaunākā gadījumā uh, tā ir kļūda, bet vēl ļaunākā gadījumā tā ir provokācija. Tad ir arī vēl otrs komisijas pārstāvis, tātad tās ir divas nodalītas teritorijas. Nedomāju, ka jūs runājat par Krīmu, ka tā ir kaut kāda Krievijas province. Nu, tad lūdzu tādu pašu attieksmi vajadzētu pret Rietumu Sahāru. Nu, redzēsim, vai tagad komisija varēs atbildēt vairāk, bet, ja nē, es gribētu, lai no Inta komitejas mēs nosūtītu vēstuli un prasītu vairākas lietas Nu, piemēram, šīs šo vēstuļu apmaiņu, uz kāda juridiskā pamata tas tieši notiek. Jauktā komiteja, no nu, kā tā sastāv, kāda ir kom šīs komitejas juridiskais pamats, uh, to nevar īsti saprast parlamentārieši, kas ir izlasījušies tiesas spriedumu. Es gribētu arī zināt, kā jūs griba, esat iecerējuši panākt šo piekrišanu. Lūdzu, atbildiet to, ja jūs sakāt, ka jūs mēģināt paplašināt šo konsultāciju, nevis kon piekrišanu, bet konsultāciju. Tad, tad ir uh, 85 asociācijas no Rietumu Sahāras nepiedalās tur, jo viņi nesaprot, ko jūs tur darāt. Jūs ignorējat šo tautu. Vajadzētu runāt par skaidru pamatu, caurskatāmu un arī lūdzu respektējiet Eiropas parlamentu. Paldies! Um, mēs... Es paldies! Šūds kungs nākamais manā sarakstā. Paldies. Eh. Vēlos runāt skaidru valodu. Varu piekrist kolēģi sacītējiem attiecībā uz eh, komisijas sniegtajām atbildēm. Nu, vēršos pie pārējās eh, darbības dienesta pārstāvi. Ko jūs konsultēties. Vai jūs konsultēties ar vienīgo starptautisku atzītu Rietumsahāras iedzīvotāju pārstāvu? Jūs tur sakat, reizēm viņi uz, tiek uzaicināti, tad nepiedalās, tad tur vēl kaut kas notiek. Bet jums jābūt skaidrai tādai ofensīvai pozīcijai. Jums ir jāpiemina, kā ir jākonsultējās un jāgūst viņu piekrišanu. Un tieši par to ir runa arī Eiropas samas tiesas lēmumā. Tātad eh, šiem oficiālajiem Rietumsahāras pastiem jāsniedz savu piekrišanu. Ja nē, tad sarunas jāturpina. Jo nu, katrā ziņā, nu, tā, tas izriet no tiesas nolēmuma. Un nākamais jautājums. Vai esat konsultējušies ar padomu, kas ir līdz likumdevējs, eh, līdz takus Eiropas parlamentam? Kāda ir Eiropas Savienības padomas nostāja? Tad kāda ir viņu attieksme par šīm sarunām? Ja nav skaidrs padomas nostājas, tad, eh, bet tad jūs lūksiet jaunu mandātu visam procesam, attiecībā uz abiem noliegumiem. Un te es arēnas kundzei viennozīmīgi piekrītu, ka ir nepieciešama horizontāla pieeja. Un attiecībā uz visiem šiem sarežģītiem jautājumiem, kas saistās ar rietumu sahāru. Lūk, tā kā es ceru, ka jūs sniegsiet man atbildi, jo Margarīnī kundze savukārt no savas puses ir sacījusi, ka mūsu ārējā darbība, Eiropas Savienības ārējā darbībai, ir jākalpo tam, lai izvairītos no, no konfliktiem, lai, lai pārvarētu šos konfliktus, attiecīgās reģionos nevis radītu jaunus. Uh, Paldies, Klaus Buhners, lūdzu, jums vārds. Paldies, eh, Šulc eh, kungs, patiesībā pateic to, ko es arī vēlējos. Paldies. Nu, tad labi, tad tālāk. Uh, referentam došu vārdu kapēdiem. Tagad uh, Mineravs kundze, jā, paldies, priekšstādātāji. Nu, tā tad arī es vēlējos uh, papildināt. Un uh, faktiski pievienoties kolēģis sacītajiem. Es arī vēlos tiem skaidru atbildi no komisijas un atgādināšu arī par, par savu jautājumu attiecībā uz RIF tautas eh, tātad, pozīciju. Nu, tālāk eh, vārds referentē, lūdzu. Merci. Écoutez, euh, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Très Daudz, kas šeit jau izskanēja, tas bija interesanti. Būtībā tas ataino to, paturpina to, ko vakar dzirdējām no Hans Kolēra kungs. Man jautājums ir par termiņu. Mēs nesaņēmām atbildi, mēs dzirdējām, ka parlaments varēs izteikties jūnijā. Mēs gribētu zināt vēl vien tā ir domāts. Pirms diviem mēnešiem uh, mums teica, ka parlamentā tas nenotiks pirms septembra. Mēs gribētu zināt, ko jūs par to domājat, vai tiešām tas būs janvārs, e, jūnijas. Turklāt runājot par kolēģi, e, par um, kolēru kungu, viņš vēlējās ziņām sniegt septembrī vai oktobrī, tad es domāju, būtu vērts šīs divas lietas, divas termiņas saskaņot, tad, kad e, viņas ziņams ir, jo es nezinu, kā mēs varam pieņemt lēmumu par šo lietu. Uh, Uh, lauks, lauksaimniecības nolīgumu vai sivsaimniecības nolīgumu, sveis nolīgumu mm, paralēra ANO. Paldies! Yes, in an order. Nu, komisija tad paši izvēlēties kādā secībā tad uh, atbildēt. Kurš vēlētos pirmais sniegt uh, atbildes uz šiem jautājumiem? Lūdzu! Jā, paldies, un pirmkārt, es atvainojos jo mēs pārstāvam Dīčī taksud. Mēs eh, runājam par, nu, par eh, tātad krustījiem uzstācijas nolīgumā, iedāmies novēlošanos, jo bija pat sanāksme padomē, kas vēl tagad turpinās. Bet, nu labi, par jautājumiem pareizi to es sapratu, mēģināšu tad uz tiem eh, atbildēt. Pirmkārt, par juridisko pamatu. Tas, ko mēs darām, tātad ir panākt krustījums asociācijas nolīgumam pamatoties uz noteikumiem, ko Eiropas Savienības tiesa ir, eh, ir, ir izteikusi attiecībā uz nolīgumu eh, tātad eh, attiecināšanos rietumu Sahāru. Tiesas nolēmums, nu, to varētu interpretēt dažādi patiesībā. Nu, tur nav simtprocentīgas skaidrības attiecībā uz to, kas tad būtu jādara, ko nedrīkst darīt kāds, kāda ir ierobežojuma, bet es sacītu, ka asociācijas nolīgumā tas ir tāds, tas svarīgākais jautājums. Mēs eh, neredam nekādas saistības, neuzspiežam tātad nekādas prasības attiecībā uz Rietumu Sahāru un Rietumu Sahāras uh, iedzīvotājiem un tautām. Mēs vēlamies viņiem dot uh, priekšrocības, tad iespējas. Uh, baudīt tās pašas preferences un priekšrocības, lai eksportētu bez nodokļiem um, produkts, kas ir ražoti, kas ir sarūpēti, tā teikt, kas ir izaudzēti Rietum Sahārā. Nu, tā, konsultāciju procesa gaitā tā, tās vadīja ārējās darbības dienests. Um, mums ir svarīgi uzzināt, um, Kas tad īsti pārstāv Rietumu Sahāru? Kam ir tiesības pārstāvēt Rietumu Sahāru? Un eh, tad, attiecīgi, viņiem sniegt atziņumu, vai šīs uh, eh, nolīgums viņiem dos kaut kādas priekšrocības, nāks par vai nē. Un mēs neesam dzirdējuši eh, nolīdzošu atbildi, ka kāds no turēs teikt, būtu tas būs slikti, tas nāks par labu, nenāks par labu mūsu tautsvenicībai, darba vietām un tā tālāk. Nu, patiesībā iemesli tīri politiski, nevis ekonomiski. Un šeit mēs mēģinam nu, veikt sarunas un pabeigt sarunas par tirsniecības nolīgumu, kura mēģis ir eh, tātad šos, šīs labumus, šīs priekšrocības un preferences dot arī rietumu Sahāras iedzīvotājiem. Kas attiecas uz jautājumu par uh, eh, tauta vai iedzīvotāju, nu, tas ir tīri tehnoloģiski rakstura jautājums. Nu, arī uh, vārds people var teikt tulkots uh, kā proper, vai population, vai kā tauta, vai kā iedzīvotāji. Nu, kā tad mēs īsti definēsim, kas tad ir Rietum Sahāras, teiksim, tauta? Tie, kas tur dzīvo, nu, labi, tas varbūt viens no kritērijiem. Bet, ja mēs uzspiedīsim viņiem etnisko vai izcelsmes kritēriju, cik tā tālu mēs iesim, nu, klāt sakot, tas nav īsti iespējams. Un līdz ar to Eiropas komisija vairās tiesības dienestam nav iespējas, nu, teiksim, sistemātiski konsultēties kaut kādu, nezinu, referendumu tur veikt vai kā. Ar kurām iestādēm tur sazināties. Un līdz ar to mēs mēģinam, nu, maksimāli plaši un atvērti veikt šīs konsultācijas, lai notā, noskaidrot, kādas, kāda ir šo, šī, šīs teritorijas iedzīvotāja viedokļi. Un gala beigās, ja nu mūsu rīcība tiks apstrīdēta, nu, tad atkal Eiropas tiesai būs eh, jālēm. Bet kā mēs uz to raugāmies pat labāk, tad komisijas eh, un eh, tātad, arī citu līdz likumdevēju atbildību, kuriem jāapstiprina šis nolīgums, ir patiesībā atbildības jautājumi. Vai rietumu Sahāras iedzīvotājiem būs labāk vai sliktāk, ja viņi saņem šīs preferences no mums, šos atvieglojumus? Un vai šie, šie labumi viņiem būtu jādod tagad, vai jāatliek lēmumu pieņemšanu, jāgaida vairākus gadus un, un jāsaglabā šī neskaidrība. Lūk, tas ir svarīgākais jautājums, uz ko jārod atbildi. Nu, tad, tad likšu punktu. Un nu, būs, būšu gatavs atbildēt arī uz citiem jautājumiem, ja jums ir kā, vēl kādas neskaidrības. Ja esmu kaut ko palaidis garām, tad varat manī sakontaktēties. Daudz no šiem elementiem jūs atradīsiet ziņojumā. Ja? ziņojumā par eh, tātad, eh, konsultāciju procesu tas tiek gatavots. Nu, tas būs tāds diezgan eh, plašs un detalizēts ziņojums. Nu, tur nebūs nekāda roķešu, tā teikt, zinātne, nekāds kosmos, jo nu, bija zemes grūtības iegūt informāciju, bet katrā ziņā tur būs daudz svarīgas, svarīgi tādu informatīvu elementu. Kas attiec uz jautājumu par grafiku, par termiņiem, nu, priešlikums, ko lai koledžā, tad koledžā, respektīvi, būs, tiks pieņemts jūnijā, jo netiks kaut kas, nenotiks kaut kas ārkārtējs. Nu, tā būs nepieciešams laiks, lai satulkot visus nepieciešamos dokumentus. Nu, tad kol, kolēģi atkal tos uh, apstiprinās. Nu, cik nedēļas tas varētu aizņemt, pat labāk precīzi pateikt nevar, tas atkarīgs no šiem tehniskiem elementiem, bet, nu, es domāju, nu, plus mīnus uh, jūnija vidus tas varētu būt. Tad šim priekšlikumam vajadzētu būt gatavam. Nu, kas attiecas uz to kā un vai šie abi faili, tātad eh, zivsainsības līgums un asociācijas nolīgums, kā būtu jāveic sarunas par šiem diviem failiem, nu tas ir jūsu ziņā. Un kā arī Eiropas Savienības padomjas ziņā, kā tad to visu izvērst. Tad bija jautājums par provisorisko piemērošanu. Un, kā ziniet, komisāri Māstrēm Arī šajā komitejā ir izteikusies, ko viņi domā par profesorisko tirdzniecības nolīgumu piemērošanu. Un viņas viedoklis bija, ka komisija neierosinās tirdzniecības nolīgumu provizorisku piemērošanu, izņemot ārkārtas gadījumus. Tātad bez eh, Eiropas parlamenta piekrišanas eh, šie nolīgumi provizoriski netiks piemēroti. Tālūk, grasāmies rīkoties, kas attiec uz asociācijas nolīgumu. Un es gribu uzstāt, ka tas ir tirzniecības nolīgums. Un, protams, eh, citiem nolīgumiem apstākļi var atšķirties tādā ziņā, ka citos gadījumos varbūt ir kaut kādi uh, cieši termiņi. Un tad, nu, no, tiecīgajām institūcijām būs jāpieņem lēmums, ko tad darīt, kā rīkoties, ja gadījumā šādi, šādi saspringti termiņi un uh, pastāvošana noguma zaudē spēku. Paldies, uh, Dīčī Marija, pārstāvjiem atkal jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par zvejniecības jautājumu, pateicos kolēģim Fernando, kas atbildēja uz jautājumiem, kas attiecas uz sarunām un nolīgumu. Tagad atgriežamies pie zvejniecības un jautājumu, kas izskanēja. Es ievadu vārdos teica, ka, ka uh, līgums ir, nolīgums ir legāls, ja neskaita uh, zveju vienā reģionā. Mēs zinām, ka ne padomi, ne parlaments uh, nepieņemtu ši, šo ūdeņu status, statūtus, uh, statusu. Uh, Tāpēc es stāstīju, ka, padu, ka komisijai vajadzīgs jauns nolīgums. Mums šeit ir darīšana ar uh, startautiskajām tiesībām un arī ar savienības prasībām. Tātad mums ir jāno, jāiedibina ilgspējīga zveja saskaņā pašreizējām prasībām. Tātad arī tas ir būtis elements mūsu procesā. Mēs nedrīkstam atstāt šos ūdeņus neviena pārziņā un kas neviens nekontrolē, kas tur notiek. Nu jau vesels 30 gadus mums ir nolīgums, kas attiec uz šīm zonām. Te runa par zivju krājumiem, kas labāk uh, tiek pārvaldīts Āfrikas piekrastē. Tagad runājot par piekrišanu un labumu gušanu. Mēs uh, Eh, mans kolēģis Nikolai izstāstīja, kāds te ir process, ka ir eh, iesaistīto pušu konsultēšana. Pēc būtības es jau pastāstīju, ka mēs jau izvērtējām pašreizējā protokola labumu guvēju, mm, guvējus Tā tad bija ekspost, bet arī eksante izvērtējums. Tā kā šī komiteja iespējams nav kompetente zveju, zvejas lietās. Zvejas protokolā ir vairāki radītājiem. Tā tad vienošanās 30 miljonu eiro gadu. 16 miljoni ir tas, ko mēs devējam piekļuvis tiesības ūdeņiem, un, un 14 miljoni ir saistībā par svenēcību. Uh, 8 līdz 10 miljonu eiro jāmaksā operatoriem. Tad šajā 40 miljonu eiro pakotne jauktā komiteja es atbildējuši, ka juridiskais pamats jauktajai komitejai ir iekļauts pašā nolīgumā, un tas ir eh, definēts eh, protokolā, tur ir misijas tad definēts, un arī eh, pārstāv konkrēti uzskaitīt pārstāvi, kas šajā komitē darbojas. Tā tur ir cilvēki no Marokas, arī no komisijas. Viņa pārs, eh, komisija pārstāv Eiropas Savienības intereses šajā augtajā komitē. Šodien 16 miljonu eiro, 14 miljonu eiro, eh, kas ir eh, atbalsts no nozars, būtībā tiek virzīti. Es atvainojos, ka izmantoju šo terminu, un te es nebūšu īpaši radoši. Es vienkārši izmantoju to terminu, kas mūsu analīzē pastāv. Tātad, dienvidu reģionam, jo šajā kontekstā mums ir sadalījums pa reģioniem šādi. Šie iedzīvotāji tur ir saukti mūsu ziņojumā. Un eh, es te nespriešu par to, kāda terminoloģija šai kontekstā būtu izmantojama. Provizoriskā piemērošana mans kolēģis Fernando atgādināja Malstrēmas eh, nostāju par uh, tirdzniecības nolīgumu, jums ir ļoti labi zināms, ka zvejas nolīgumi būtībā sākotnēji ir ar provizorisku, uh, tiek īstenot provizoru, provizoriski, lai nepārtrauktu zvejas darbību. Jūs zināt, pirms vairākiem gadiem bija problēma, kur parlaments, tad, kad uh, šis nolīgums ar Maroku tika provizoriski īstenots, pieņēma lēmumu to tam nepiekrist. Tas izraisīja krīzi, kas beidzās ar to, ka vairākus mēnešus operatori nevarēja darboties šai reģionā. Tātad mēs zinām šo vēsturi, mēs apzinām, zinām, ka ir dažādas intereses vienai pusē un otrai pusē, un līdz ar to esam gatavi arī pārvaldīt seks. Runājot par terminu, termiņu, zivsaimniecības nolīgumam. Jūs norēda, ka sarunas augšana, mēs ar vienu viņus turpinām. Protokols, kas pas, pat labāk ir spēkā, paredz eh, darbību līdz 14. jūnija pusnaktī. Pēc tam nekāda darbība šajā reģionā nav īstenojumi, jo neviena, neviens kuģis nevar tikt klāt eh, šīs valsts eh, ūdeņiem, ja nav vienošanās un ja nav protokola. Liels paldies, Lambo kungs. Un tagad atkal dod vārdu arējas darbības dienestu pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt atbildēšu uz vairākiem jautājumiem, kas bija tās diplomātiskākas dabas. Vispirms atgādināšu sārunas, par kurām mēs tagad spriežam, par kurām atbildīga komisija Ir tehniskas dabas sarunas. Viss, kas attiec uz piekrišanas aspektiem, proti mūsu attiecības ar polisērio fronti, tam ir vairāk sakara politisko pusi. Rietums Sahāras politiskā daļa ir ANO rokās. Tāda vienmēr bija, ir bijusi mūsu nostāja, tā tā ar vien paliek. Un mēs esam pieņēmuši lēmumu vēl stiprāk atbalstīt tos centienus, kurus īsteno ANO, kad ģenerāls sekretārs eh, Kellers nosūtīs savu personālu. Tātad mēs iestājamies par pragmatisku, politisku, apusēji pieņemam risinājumu. Atgādināšu, kā pēdējā ANO rezolūcija par Mindarsu mandāta atjaunošana, kas tika pieņemta 27. aprīlī, runāt tāpat kā rezolūcijas, kas tika izstrādāts pēdējo desmit gadu laikā, runā šādu valodu. Risinājums, kas būs politisks, apusē pieņemams, pragmatisks, saskaņā ar ANO drošības padomas lēmumiem. Tas ir Kelleru kunga mandāts pārziņā. Tagad atgriežos pie From, from Polisario frontes uh, piekrišanas. Ne, tas ir uh, iesaistījies uh, šī mm, ANO kontekstā. Polisario fronte netiek aicināta ekskluzīvi nodarboties ar uh, tirzniecības vai uh, uh zvejniecības jautājumiem, vietējo iedzīvotāju interesēs. Tas ir eh, mūsu sarunu partners, ar kuru mums ir kontakts, runājot par to, kam ir ekskluzīvas tiesības pārstāvēt Rietum Sahāras iedzīvotājs, jeb tautu tirzniecības jautājumos. Te atbildes nav, tad visticamāk neviens ekskluzīvi nav tiesīgs viņus pārstāvēt ANO desmit gadu laikā sākumā mēģināja organizēt referendumu, bet viņam neizdevās. Ne jau mums tirzniecības sarunu kontekstā ir iespēja uh, definēt kaut kādu vienu, vienīgi ekskluzīvu pārstāvi. Mums nav tāda aicinājuma, un es tiesas spriedums atgādināju savā iepriekšējā atzinumā par spriedumu par lauksaimniecības nolīgumu, ka Frontpusario nav aicināts pārstāvēt intereses tirzniecības intereses eh, Rietum Sahāras iedzīvotājiem. Tātad eh, nolīgums ir sarežģīts, tas ir ANO pārziņā. Mēs atbalstām ANO centienus, atgādināšu, ka pēdējā spriedumā uh, par zvejniecības nolīgumu 27. februārī uh, nav minēts frontpolisariju. Tas arī ir pamats tam, kāpēc mēs uzskatām, ka tas ir uh, mūsu sarunu partners, taču tam nav ekskluzīva tiesība pārstāvēt uh, Rietum Sahāras tautas intereses, jo politisks jautājums risina ANO. Paldies! Liels paldies! Un tagad, lai noslēgtu debatas, dodu vārdu kolēģei Patrisē Lelondai. Lūdzu, jums vārds. Ah, merci, merci, monsieur le président. Bah, écoutez, euh, je crois que... Paldies, priekšsēdētāji. Es jau domāju, ka viss ir pateikts. Es saprotu, jā, ka mēs te mēģinām nošķirt politisko aspektu no ekonomiskā aspekta. Man liekas, nu jā, tas ir mazākais, ko šeit varam darīt, bet nu šajā dosjē izskatās, tas to ir visai grūti panākt. Uzklausām kolēri kungu, uzklausījām tagad komisiju, uzklausījām kolēri kungs vairāk noskaņots, nu tā, lai Marokai nekas. Uh, nebūtu nekāda zaudējuma, ne, nebūtu tātad nekāda kaitējuma, lai būtu labās attiecības starp Māroku un Eiropas Savienību. Tas arī mums ir ļoti svarīgi, viss tam var piekrist. Uh, kolēri kungs vēlas arī, arī nodrošināt uh, Rietum Sahāras pārstāvniecību ar šo Polisario fronti. Nu, pašlaik tas varbūt tā nenotiek, bet nu, vismaz tāds tika mums sacīts pateic, es domāju, ka pateicoties arī kolērkungam un komisijai izdosies arī rast kopsaucējus, lai varētu turpināt strādāt pie šiem abiem dosiem. Te piekrīt, piekrīt arī Marijai, Eiropas Savienībai, tas ir fundamentāli svarīgi lai nebūtu tāds nolīgums, kas eh, trīs mēnešus vēlāk tiktu uh, pārauts. Paldies! Paldies par debatēm, paldies komisijai, paldies EADS eh, e pārstāvim un noslēdzām 19. darba kārtības punktu. 20. punktā ir citi jautājumi. Un tagad skatos uz kolēģiem. Nevienam nav nekas sakāms. Citu punktu darba kārtībā vairs nav. Tādēļ noslēdzam sanāksmi. Liels paldies visiem! Nākamā sanāksme Next meeting will... Nākamā sanāksme 20. 21. jūnijas šeit, Briselē. Paldies! We have the extraordinary action that...